Dear colleagues, I think we will start the meeting because uh, we... Sāksim uh, mūsu šīs dienas sēdi, jo ir mums daži darba kārtības punkti, kas ir jāapspriež, un es nevaru kavēt vairāk sanāksmes sākumu. Es gribētu sveikt visus un atgādināt kolēģiem, ka pus vienpadsmitos ir balsojums tādajādi. Uh, tie, kur ir aizmirsuši savas kartes, vēl var paspēt atgriezties un tās paņemt. Un tagad es tik tiešām gribētu iesākt sēdi. Paldies, esiet sveicināti visi, es gribētu sākt ar darba kārtības pieņemšanu, kas ir mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības otrais punkts, un ir viens vienas izmaiņas saistītas ar Lūhanu ziņojumu atcelšanu par sociālās teritorijas kohēzijas sasniegšanu, kas ir priekšnosacījums globālai kohēzijai, un mēs nevarējām saņemt tulkojumu 105 grozījumiem, kas tika iesniegti šiem ziņojumam pirms piekdienas vēl 5. jūlija, tādēļ šo, uz šo brīdi mums to vēl nav. Tāpēc referents lūdza atlikt balsojumu uz vēlāku laiku, uz septembri 27. 28. ja visi tam um, pie piekrīt, tad uzskatīsim darbu kārtību par pieņemtu. Tāpat arī es gribētu jūs paziņot, ka kā parasti mūsu sēdi tiek straumēta internetā, un mēs tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir 2. un 3. jūnija sanāksmes protokola apstiprināšana. Protokols ir visiem locekļiem izdalīts, un kā parasti, ja nav nekāda iebilduma, tad protokols sēdes beigās tiek uzskatīts par pieņemtu. Un tagad es gribētu pāriet pie darba kārtības ceturtā punkta, priekšsēdētājs paziņojumi, un man ir pāris paziņojumi, kurus es vēlētos jums darīt zināms. Pirmkārt, eh, pirmkārt mums Jā, vai Ungārijas delegācija ir, bija domāts, ka Ungārijas delegācija būs kopā ar mums šodien, un es gribētu kolēģis sveikt. Eh, vai viss ir šeit Tomaš Feleģi, Nacionālās eh, attīstības ministrs, Čobā Glinī, ministra personālais sekretārs, Andrijā Hanserošs šķiet, ka nav klāts. Kanceraša kundze ir eh, Nacionālās attīstības ministrijas departamenta Daļunkovaša eh, kungs, kurš ir Eiropas Savienības eh, lietu sekretariātā darbinieks, jūs sacījāt, ka jūs nevēlaties izteikties, taču, ja jūs diskusiju laikā tomēr vēlaties, ko sacīt, tad eh, jūs varat to darīt. Otrais punkts, koordinātors sanāksme, mans otrais pazīmes, Strasbūrā notika šāda sanāksme, un es vēlētos jūs informēt, ka koordinātori izlēma piedāvāt sekojošo. Pirmkārt, komiteja iesniedz mutiski jautājumu kom Eiropas komisijai par vadlīnijām nākotnes kohēzijas politikā, un komiteja pieprasa, lai debats par mutisko jautājumu notiek 1. oktobra plenārsesijā. Otrais lēmums bija rezolūcijas projekts, lai pabeigt šīs debates eh, tiks eh, prezentēts komitejā, un pirms ārkārtas sanāksmes septembrī uh, rezolūcijas projekts, kas atspoguļo pozīciju par nākotnes kohēzijas politiku, un tālāk būs grozījuma iesniegšanas termiņš 27.8. septembris, kad arī notiks balsojums rezolūcijas sakarā. Tālāk mutiskais jautājums, otrais jautājums par mājokļu politiku tiks, tiks iesniegts padomēji un šeit koordinatori ir vienojušies par tekstu. Par motisko jautājumu teksts ir izdalīts komitejas locekļiem. Tāpat arī mēs apspriedām atzinumus, kurus sagatavos eh, Rīgī komiteja. Pirmais ir par finanšu regulējumu attiecināms uz eh, Eiropas Savienības vispārīgo budžetu. Tur būs nepieciešams mūsu atzinums, un šo atzinumu sagatavos tautas partijas grupa. Mēs vēl nezinām, kurš īsti Jans Obrikts gatavos eh, šo projektu. Otrais punkts - Eiropas Savienības stratēģija Melnajai jūrai. Šeit sociālistu un demokrātu grupa piedāvā, lai Viktors Bostināro gatavot atzinumu tālāk trešais par IKP, kur e, zaļie piedāvā Žānu Polu Besē, kas varētu būt e, projekta autors. Tālāk nav. Šeit, ja nav pozī, šeit nav pozīcijas no komitejas puses, ka tām par pieņemtu. Vēl viens jautājums, kas tika apspriest ar koordinatoriem, bija īpašas komitejas par politikas izaicinājumiem un budžeta uh, resursiem e, noturīgai savienībai pēc 2013. gada. Saīsinājums šai jaunai komitejai ir uh, SURE. Un gribu paziņot, ka pirmā sanāksme komiteja jau ir sanākusi kopā e, locekļu un aizstāģēji bija 98, no tiem 17 ir no Rēgi komitejas klātbūtne ir samērā uh, Eh, samērā liela un ir paredzēta šīs aktivitātes viena gada garumā. Un eh, komiteja darīja zināmas parlamentu pozīcijas par būtiskiem jautājumiem pēc 2013. Eh, gada. Tālāk daži jautājumi vēl ir jāapspriež ar koordinatoriem par to, kā mēs sai attīstīsim savu darbu ar šīs komitejas darbu un kā mēs sekosim īpašās komitejas darbu mūsu regi komitejā. Mēs sadarbosimies ar koordinatoru. Un to es gribētu pabeigt darba kārtības ceturto punktu un gribētu atkal sveikt Rudī Demotu, kas bija kopā ar mums vakar, kas ir Valonijas reģiona un Francijas, Franču kopienas ministru prezidents Viņš ir amatēsošais padomas pārstāvs uz turpmākajo, turpmāko pusgadu. Mēs esam eh, gandarīti, ka jūs varējāt ierasties arī šodien, lai prezentētu mums prezidentūras darba programmu, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu komitejai. Un es gribētu jums tūlīt dot vārdu, bet pirms tam es gribētu paust cerību, ka jūsu pārstāvis apmeklēs mūsu sanāksmes tuvāko mēnešu laikā, jo mēs eh, sākām šo ļoti sarežģīto pēdējo sagatavošanas eh, etapu periodam pēc 2013. gada, un tagad es jums dodu vārdu. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Es uh, gribu izmantot iespēju darīt jums zināmu, ka mani līdzstrādnieki ļoti rūpīgi sekos eh, Rīgas komitejas darbam, un man ir liels gods deputātā Ādams un kungi pārstāvēt eh, Beļģijas prezidentūru. Un eh, jums piedāvāt darba programmu kohēzijas politikām. Iesākumā es gribētu jums paziņot, ka ko ekonomiskās kohēzijas, eh, sociālās un teritoriālās kohēzijas politika ir spēcīga Beļģijas prezidentūras prioritāte. Un, jūs zināt, ļoti bieži e, tiek teikts, ka prezidentūrai e, nav sava atzinuma, ka tā nepiedalās debatēs, taču prezidentūrai ir prioritātes. Un Viena no tām ir nākotne pēc 2013. gada. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir darba kārtības jautājums. Šoruden komisija nāks klājā ar savu piekto kohēzijas e, ziņojumu, un šajā ziņojumā tiks sniegta analīze, kur būs, e, det, kurā tiks detalizēti skatīt situāciju, e, cik tālu mēs esam tikuši ekonomikas konverģencijai, kādā veidā šī politika politika sniedz savu devumu Eiropas Savienības stratēģijā politikā, kā šī eh, politika saistās kopā ar citām Eiropas Savienības politikām un ar dalībvalstu politikām. Lūk, vairāki atklāti jautājumi, uz kuriem ir jāatmeklē atbildes jau sākot ar šo brīdi. Tāpat arī ir iekļautas pirmās orientācijas attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Kāda būs kopējā arhitektūra šajā politikā? E, kādi būs strateģiskie pamati, kādā veidā to saistīt ar stratēģiju 2020? kādā veidā ņemt vērā jaunos izaicinājumus, konkrēti noturīgas attīstības izaicinājumus, un kādas ir prioritātes, uz ko jākoncentrējās, un kādā veidā nodrošināt lielāku šī instrumenta efektivitāti. Es runāju šeit par eh, struktūrāliem fondiem. Un, eh, godiem ir deputāti, priekšsēdētāji, vairāki sagatavošanas darbi jau ir notikuši. Eh, sastais starp posma ziņojums, kā arī ziņojums 2020 vai Barka ziņojums, vai arī bijušo komisāru reģionālajā politikā, taiskaitā arī jūsu priekšsēdētāju. Un reģionālās politikas ministri jau vairāk kārt ir skatījuši šo tēmatu. Eh, Marjāniske Lāsne pagājušajā gadā Čehijas prezidentūras laikā vai Saragosā Spānijas prezidentūras laikā tas notika. Eiro padome arī eh, ir paudusi bažas par šo jautājumu martā un norādījusi, ka kohēzijas politikai ir jāiesaistās eh, stratēģijas eh, Eiropa 2020 eh, veidošanu. Un 14. jūnijā padomi pieņēma savus secinājumus par strateģisko ziņu 2010. gadam par programmu 2007.13. gadam īstenošanu. Plenāra sesijā 14. un 15. aprīlī reģionu komiteja pieņēma eh, ziņojumu, ko sagatavojas Miš, Mihails Šnaiders par kohēzijas politikas nākotni. Un visbeidzot jūs paši, deputātu dāmas un kungi, jau pirms vairākiem mēnešiem jūs esat uzsākuši intensīvas pārdomas šajā sakarā un sagatavojuši vairākas rezolūcijas, uh, no kurām vienu pagājušā nedēļā, kura attiecas uz Eiropas Savienības reģionālo politiku, e, cīņu pret finanšu ekonomisko krīzi, konkrēti e, runājot par otro mērķi. Tāpat arī es ļoti rūpīgi izlasīšu pozīcijas dokumentu par kohēzijas politikas nākotni, kuru jūs pieņemsit šodien. Uh, Un īsos vārdos sakot, vai tas notika komisijā, vai padomē, vai parlamentā, vai mūsu galvaspilsētās, vai reģionos, mēs apzināmies, ka ikvienams šodien pārdomā, analizē un vēlas arī iesk ieskicēt šīs politikas um, galvenās iezīmes. Ar piekto ziņojumu par kohēziju Beļģijas prezidentūras laikā mēs ķersimies pie šī e, temata pašas būtības. E, taču jautājums nav tikai par laika sadalījumu. Kohēzijas politika pirmkārt ir politika, kas ir ierakstīta mūsu līgumos, un tādējādi tas piešķirtai pilnīgu leģitimitāti. Tālāk Beļģijas prezidentūrai šī e, politika, kas ir paredzēta sasniegt Eiropas Savienības ekonomiskos, sociālos un teritoriālos mērķus. Ir ļoti būtiski, lai varētu turpināt veidot līdzsvarot Eiropas celtniecību. Un, eh, Tas ir īpaši būtiski ņemot vērā ekonomisko un sociālo pašreizējo kontekstus, eh, esošo krīzi un tās graujošās eh, sekas nodarbinātībai un sociālai politikai. Ar paziņu par stratēģiju Eiropa 2020 komisija ir precizējusi, cik lielā mērā e, pastāv vājie punkti Eiropas ekonomikā. Savukārt struktūra fondi ir e, izau, noturīgas izaugsmes faktori mūsu reģionos, mūsu pilsētās, mūsu teritorijās. Un to iesaistīšana dod iespēju izmantot struktūrālus rīkus, kas sniedz ilgtermiņa E, iedarbību ekonomiskajā attīstībā un darba vietu izveidošanu. Papildus tam, vai kohēzijas politika pati par sevi nav būtisks pavadošs instruments, lai padziļinātu iekšējo tirgu? Ko mēs varētu sacīt par tā lomu? Stratēģijā Eiropa 2020. Es vēlos sacīt, ka šī stratēģija tik tiešām pieprasa uh, kohēzijas politiku kur eh, struktūra fondi ir eh, izcili operatīvie instrumenti stratēģija 2020. Un Beļģijas prezidentūra ir lielā mērā vēlams, lai eh, Eiropas Savienības darbības kapacitāte ar struktūru fondu palīdzību tiktu uh, uzturēta un pat pastiprināta. Kohēzijas politikai ir jābūt ļoti būtiskam atbalsta vektoram reģionālai attīstībai visā Eiropas Savienības teritorijā. Uh, ļoti būtiska politika Eiropai. E, tās nākotne ir Beļģijas prezidentūras e, prioritāte. Un, dāmas un kungi, Beļģijas prezidentūras laikā mēs turpinām to, ko ir uzsākušas iepriekšējās prezidentūras. Gribam uzteikt lielisko darbu, ko ir paveikusi Spānijas prezidentūra un Eiropas parlaments. Šeit es domāju tīpaši par likumdošanas projektu pieņemšanu, par uh, vienkāršošanu e, vispārīgajā regulējumā un par FEDER. E, galvenās, e, galvenie jautājumi šajās debatēs attieksies uz nākotnes kohēzijas politikas būtiskumu. Eiropas Savienībai ir nepieciešama šī ekonomiskā politika, ja tāda ir nepieciešama, kā to vislabāk īstenot. Uh, Un mēs aicināsim dalību valstis pārdomāt divos virzienos. Pirmais no tiem - noteikt eh, tematiskās intervences prioritātes eh, saistībā ar stratēģiju, protams, Eiropa 2020. Šeit būs runa par to, kādas eh, Eh, tematikas ir prioritāras un kādi mērķi ir jāsasniedz. Tāpat arī ir jāpārdomā par to, kā tiks organizēta šī tematiskā koncentrācija. Un šajās, eh, šajos ietvaros mēs eh, strādāsim pār, met, ar metodoloģiju, kas attiecas ar partnerību ar komisiju, lai varētu sasniegt šos strateģiskos mērķus. Tāpat arī mēs analizēsim dažādus eh, intervences veidus, ņemot vērā to, eh, kas eh, katrā konkrētajā gadījumā ir vispiemērotākais. Mēs arī rieģēsim saistībā ar konsekvences uzturēšanu starp struktūra fondiem, starp FEDER un Eiropas sociālo fondu. Tas bija pirmais virziens. Un otrais virziens ir geogrāfisko mērķu nospraušana kohēzijas politikā. Tas ir jāskata kopīgi ar nodarbinātības politiku, reģionālās eh, konkurētspējas eh, politiku un kādā veidā mēs šos jautājumus varam risināt. Papildus tam mēs arī skatīsim to, kā savā starpā saistās kohēzija un eh, reģionālā konkurētspēja. Konkrētāk mēs domāsim par pārejas eh, režīmiem un atsevišķām modulācijas formām un reģionu attīstību. Beļģijas prezidentūra skatīs vai citus jautājumus, kas ir saistāmi ar eh, kohēzijas politikas eh, arhitektūru, piemēram, saistībā par aglomerācijām. Mēs redzēsim arī to, uh, cik lielā mērā ko teritoriālās kohēzijas koncepcija var mums palīdzēt. Šie jautājumi tiks apspriesti kohēzijas politikas ministru neformālajā sanāksmē 22. un 23. novembrī Liežā, uzklājas priekšsēdētāju Danutu Hübneri. Un, ja komiteja vēlas, es regulāri atskaitīšos par paveikto darbu. Teritoriālās sadarbības attīstība arī ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un konkrēti šeit ir runa par pievienoto e, vērtību makroreģionālajās stratēģijās. Šis jautājums e, tiks skatīts e, vispārīgo lietu padome decembrī un saist, saistībā ar stratēģiju Donavai arī šie jautājumi tiks skatīti Beļģijas prezidentūras organizētajā konferencē, eh, kas notiks 30. septembrī un 1. oktobrī turnē pilsētā. Priekšsēdētāji, deputāti un dāmas un kungi, uzstāš, eh, uzstāšanās noslēgumā vēlētos jums paust savu pilnīgu pieejamību sadarbībā ar šo komiteju. Es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim uzturēt eh, ciešu dialogu, un Beļģijas prezidentūra būs uh, saruna partneris, kas atvieglos dialogu. Paldies, paldies, ministra kungs, turpin priekšsēdētāji, un es gribētu uzsākt diskusijas un dod vārdu vispirms Lambertam Vānīs Norojam. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, vakar vakarā mums eh, izvērsās diskusija ar eh, dalību valstu parlamentu deputātiem, kur mēs runājām par to, kā mēs varētu turpmāk strādāt šīs komitejas kontekstā pie kohēzijas politikas. Un es varētu teikt, ka Beļģija ir viena no tām valstīm, kas ir vispieredzējušākā eh, daudzlīmeņu pārvaldības sistēmas izmantošanā. Bet šeit es gribētu norādīt vienu lietu. Jūs runājāt vakar par to, to, cik ļoti svarīgi teritoriālās uh, kohēzijas politikā ir uh, pārvaldīt šos dažādos uh, uh pārvaldes līmeņus un iesaistīt pēc iespējas uh, vairāk reģionus un valstis un nodrošināt to, lai tie visi uh, gūtu konkrētu labumu no šīs kohēzijas politikas. Lisabons darba kārtībā tika lielākais sloks uzlikts tieši komisijai un dalību valstīm, un tad mēs redzējām, ka reģioni bija tieši tie, kuri vislabāk varēja izdarīt eh, dotās lietas, jo 70% no industrijām rūpniecības nozarēs notiek tieši pēc reģionu principa. Tā kā mums vajadzētu to labāk izmantot. Mēs runājām arī par to, ka līdz 2020. gadām mums vajadzētu noslēgt tādu teritoriālu vienošanos ar reģioniem un valstīm, uh, par šo 2020. gada stratēģiju, un mēs par to informējām Barozo kungu un Van Rompoja kungu, un viņi nostāja ļoti pozitīvi. E, viņi uzskata, ka tā ir ļoti saprātīga lieta. Jā, protams, katrā valstī ir savas pārvaldes struktūras, bet es domāju, ka būtu gudri uzsākot piecu gadu darbības programmu, tad, ja, piemēram, iet runa par finansēšanu un ieviešanu, ja katra dalībvalsts vienotos ar reģioniem par šīs programmas īstenošanu un tam vajadzētu arī reāli izpausties darbībā. Tā kā es domāju, mums vajadzētu padomāt par to, ka šī jaunā uh, sasaukuma perioda sākumā mēs varētu tiešām vienoties ar reģioniem. Ja mēs runājam par labākās prakses piemēriem, tad mēs redzam, ka piemēram ir tā saucamā pārvaldnieku konvencija, Tāpat jautājums par energoefektivitāti, kur tiek izmantots arī ļoti daudz resursu. Ja mēs runājam par CO2 emisijām, tad es domāju, ka mums varētu būt tiešām ļoti noderīgas diskusijas par to, kā to visu realizēt. Es eh, labprāt uzklausītu jūs domas par to, un es domāju, ka varbūt jūs šo ideju varētu uh, propagandēt arī atvērto durvdienu kontekstā, kas notiks šeit. Un es domāju, ka tas tiešām būtu kā mm, dārga kamens kronī, un Hubners kundze teica, ka mm, mēs varētu runāt par mūsu kopīgo redzējumu attiecībā uz kohēzijas politiku ilgtermiņā, bet es gribētu uzzināt, vai jūs gribētu, lai šis jautājums tiktu skatīts arī neformālajā ministra padomas sēdē. Jūs aicinājāt Hubners. Eh, tad, Mēs aicinājām Hubners kundzi uz neformālo samitu, un es zinu, ka arī šajā jūsu komitejā eh, ir tradīcija, ka jūs tiekat aicināti uz neformālajām ministra padomēm. Tas notika Spānijas prezidentūras laikā un darbojās ļoti labi. Protams, eh, ne visi var par to. Eh, katrā ziņā šī līdzdalība ir ļoti svarīga. Paldies! Elisabeth Šeters konslūdzu. Ja, dank. Um, hab... Paldies! Es ar lielu interesi dzirdēju, ka jums ir īpaša interese par geogrāfiskās dimensijas attīstību attiecībā uz struktūra fondiem, nu tad šeit, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi noteikt, kurš reģions ar kādu pamatojumu tiek vai netiek iekļauts šobrīd. Eiropas Savienībā tiek izmantots dzels princips, izmantoja vienkārši IKP. Un kopš Francija ar Stiglica ziņojumu ir apšaubījusi šo aspektu. Jautājums bija par to, vai tik tiešām šādā veidā var noteikt reģiona labklājības līmeni. Nu, tad jautājums ir, vai ir kādi citi priekšlikumi, kādā veidā var neizmantojot IKP noteikt labklājības līmeni. Uh, Piemēram, ja mēs runājam par šiem 75% IKP, var jau būt, ka tas ir sasniegts, bet te pašā laikā ir milzīga, be, milzīga bezdarba līmenis. Nu, tad jautājums ir, vai Beļģijas prezidentūra uh, plāno šādas, šāds jautājums apspriest? Paldies. Varbūt mēs varētu uzklausīt vēl vienu jautājumu, lūdzu. Oui, merci, madame la présidente. Et dans complément de... Paldies, priekšsēdētāji, papildus tam, ko sacīja Elizabete. Mūsu grupā uh, uzskata, ka IKP kritērijiem ir jābūt skatītiem kopā ar citiem kritērijiem, izvērtējot politiku. Un konkrēti, lai cīnītos pret e, uh, globālu sasilšanu un uh, ar citiem jautājumiem. Šis kriterijs būtu nozīmes. Ko jūs domājat par to, ka varētu reģionos izveidot ne tikai IKP uz vienu iedzīvotāju kriteriju, bet arī e, kritēriju CO2 tonna uz iedzīvotāju, lai mēs varētu runāt par īpašām un konkrētām situācijām, kas ir atšķirīgas, piemēram, ja es e, runāju par savu reģionu, kas ir sala, CO2 patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir e, ļoti nozīmīgs, ņemot vērā arī transportu. Citi reģioni, kas kas izmanto galvenokārt um, oglekļa, ogļu enerģiju, arī būs ar CO2 nozīmīgo um, apjomu. Un mēs varētu tādā veidā veidot statistikas, kas būtu ļoti noderīgas, lai varētu tālāk iet uz konkrētiem rezultātiem. Tāpēc mums jādomā par to, lai kritērija tiktu papildināta. Tāpat arī mums jāievieš kritērija saistībā ar bioloģisko daudzveidību, ar kultūras izplaukumu. Tie ir elementi, kuri, mūsuprāt, ir jāiekļauj mūsu veicināmo politiku izvērtējumā. Paldies, paldies. Varbūt tagad, eh, Demotkungs, jūs atbildētu. Vispirms es gribētu pateikties par šo pirmo jautājumu kārtu un vispirms Van Nistelroju eh, kungam sācīt eh, uzdodu, kurš uzdeva jautājumu par konkrētu pilsētu un reģionu iesaistīšanos mūsu stratēģijā. Esmu pārliecināts, ka tā stratēģija, kur mēs varam piedāvāt Eiropas mērogā, būtu nolemta fiasko, ja tā nevarētu nospraust skaidrus kritērijus reģionu un pilsētu iesaistīšanu šajā politikā. Mēs apzināmies, ka mūsu atsaucas punkti ir abstrakti, ja um, nenotiek uh, tiem sekošana. Un runājot par ekonomisko viedokli, par līdzekļu izmantošanu, mēs apzināmies, ka kohēzija balstās uz vienu būtisku elementu - uz gribu, gribu konkrēti piemērot st stratēģiju. Un es varu piekrist eh, šim principam. Mums ir vairākas iniciatīvas šajā sakarā. Un līdz šim brīdim Eiropas politika ietvaros mēs nesam eh, pārlieku šo dalību izmantojuši un mums nav bijis pietiekami daudz monitoringu. Šajā sakarā es varētu sacīt, ka Un arī domāju, ka šajā parlamentā ir ļoti liels vairākums eh, kas atbalstītu, kas varētu būt par šo labās gribas redzējumu vēstnieku, un es gribētu kā ilustrāciju jums norādīt to, kā piemēram Beļģijas sakarā. Beļģijas gadījumā Beļģija ir izveidojusi mehānismu, ar kur palīdzību visas šīs federālās struktūras sasaistās paralēli ieviešot Eiropas stratēģiju 2020 ar ļoti ciešu monitoringu. Septembrī mēs, mēs būsim gatavi ar visiem šiem elementiem, kas nosaka rīcības kodeksu. Es to gribēju sacīt, tāpēc, ka tas ir viens piemērs, kas nav varbūt pilnīgs. Mēs ļoti labi zinām, kā ar kādas kļūmes un kādas eh, dažādas nelaimes ir mūsu valstī, taču tas dod mums iespēju ar vēl lielāku apņēmību iesaistīties Eiropas stratēģijās. Es vēlos piebilst arī to, ka neformālā padome, ko mēs eh, veltām šīm politikām, skatīšos jautājumus, un mums notiks debates mūsu starpā par šiem jautājumiem. Tālāk jautājums, kuru uzdeva eh, divi citi runātāji. Eh, Šripters kundze un Alfonsī kungs. Tik tiešām mēs šodien saskaramies ar vairākiem jautājumiem. Es negribētu teikt ar šaubām, bet ar jautājumiem par to, kā eh, kvalificēt un kvantificēt ekonomisko atveseļošanos. Vai šodien eh, IKP faktors ir pietiekams, lai mēs varētu nodrošināt monitoringu, kas būtu apmierinošs visiem. Un jautājums jau ietver atbildi. Pilnīgi skaidrs, ka mums ir šodien jādomā par citām metodēm un agregātiem. Es negribētu šeit atsaukties uz makroekonomiskām teorijām, bet ja jūs šodien no citēt autoru, piemēram, Sēnu, kurš ir saņēmis Nobelprēmiju ekonomikā, kurš ir piedāvājis dažādas alternatīvas risinājumus, jūs apzināsieties vienu, ka mēs tik tiešām mūsu kopīgajās interesēs vēlamies paplašināt analītisko spektru. Un uh, ir tiesa, ka not, noturīgās attīstības ietvaros uh, ir iekļauts CO2 jautājums. Es nedomāju, ka CO2 būtu kāda sastāvdaļa kādā nākotnes pasākumā, kas būtu pašpietiekams. Taču tas ir viens no tiem, kas būtu jāņem vērā. Vēl citi rādītāji ir jāņem vērā atkarībā no situācijas, kas ļoti bieži ir niansēta. Uh, Piemēram, 75% slieksnis ir viens no tematiem, kas mums ir jāpārdomā ikvienas phasing out loģikas ietvaros. Kāpēc mums, tāpēc mums ir šādas eh, pārdomu iespējas, bet tad, kad jūs nonākat līdz 74% un tad jūs paceļat latiņu un nonākat pie 76%, vai jūs situāciju kvalificējošie elementi E, tika noteikti pārkāpjot šo slieksni, un vai mēs varam sacīt, ka tad, kad mēs esam pārsnieguši 75%, tad e, mise ir beigusies, viss ir, e, viss ir galā. Es negribētu pozicionēt sevi karikaturālā veidā, bet es gribu sacīt, ka mums visiem kopīgi ir jāpārdomā pār alternatīviem elementiem. Un es konkrēti šeit domāju pār uh, visiem, visām iekļautajām sastāvdaļām e, par e, blakus IKP, tādiem kā bezdarba līmenis, e, situācijas, kas, kurās ir nepieciešams vēl papildus debatas, kuras es negribētu uzsākt šobrīd un kuras nav saistāms ar šo komiteju. Taču es gribētu sacīt, ka mēs varam pārdomāt par citiem kvalificēšanas elementiem un ka tur ir nepieciešams vairāk laika un arī es negribētu bloķēt e, vairākas debatas, kas ir steidzamas, atstājot tādu iespaidu, ka es tagad teoretizēšu par makroekonomiskiem elementiem. Taču man pārliecība ir tāda, ka ja mēs vēlamies paturēt spēkā e, kohēzijas sistēmu, ja mēs vēlamies izaugsmas un nodarbi, e, nodarbinātības eh, pieaugumi, tad mums ir jāveido tāds modulēts agregāts atkarībā no dažādām vērtībām, citām vērtībām, ņemot vērā to, ko mēs esam mācījušies 20. gadsimtā. Paldies, Viktors Postināru, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Es gribētu pateikties par jūsu runu un par jūsu uh, iesaistīšanos. Riki komiteja piešķir ļoti lielu um, nozīmi Bēļģijas prezidentūrai, lai saulaicīgi varētu sagatavot diskusijas institucionālo, formālo un neformālo ietvaru, lai varētu nonākt pie pozitīva rezultāta kohēzijas politikas nākotnē. Jūs ļoti labi zināt vēsturi, kā mēs esam nonākuši līdz risinājumam par pašreizējo budžetu, kā uh, cīnījās kohēzijas draugi, citas grupas, citi uh, dažādās nebeidzamās sarunās un eh, kādā veidā mēs nonācām pie risinājumu. Taču jautājumi man ir sekojošie. Pirmkārt, kāda ir pašreizējā situācija padomē par kohēzijas politikas nākotni? Otrais mēs, parlaments, padome, komisija, kādā veidā mēs varam sadarboties patiesu partneru attiecību ietvaros, lai iegūtu laiku un lai labāk definētu kohēzijas politiku un lai nonāktu pie labvēlīga un ļoti nepieciešama risinājuma, ļoti nepieciešama Eiropas pilsoņiem. Un arī kādā loma ir Beļģijas prezidentūrai, lai sagatavotu priekšsacījums, jo laika iegūšanai, jo la, laika mums pietrūkst, lai gan mēs esam vēl tikai 2010. gadā. Paldies, ministra kungs, paldies par sadarbību, paldies, tā, tā, Tamaškungs. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, kedves kollégi! Paldies, priekšsēdētājs kundz, dārgie kolēģi, dāmas un kungi! Es kopumā varu piekrist visām tām, kas izskanēja iepriekš, un es to visu varu atbalstīt, un uh, Man ir eh, tiešām liels prieks, ka viena no Beļģijas prezidentūras eh, paustajām prioritātēm ir tieši kohēzijas politika laika posmam pēc 2013. gada. Tāpat man ir prieks dzirdēt, ka šīs politikas prioritātes un eh, saturs būs saistīti ar stratēģija 2020. Jāsaka, ka pēdējo sešu mēnešu laikā neviena no Eiropas Savienības institūcijām nav spējusi atturēties no vienas un tās pašas eh, tēmas risināšanas, veidojot ekspertu grupas, darba komitejas, darba grupas un tā tālāk. Acīm redzami, komisārs Hāns arī ļoti aktīvi ir iesaistījies šī jautājuma risināšanā, un arī šī komiteja ar to strādā. Parlaments ir izveidojis īpašu komiteju par šo tēmu. Padome šo jautājumu ir skatījis arī Spānijas prezidentūras laikā un turpinās pie tā strādāt arī nākamās prezidentūras ietvaros. Bet jautājums ir šāds. Vai Beļģijas prezidentūrai ir konkrētas domas priekšlikumi par to, kā saskaņot šo um, dažādo iestāžu, komiteju, struktūru, aģentūru uh, stratēģiju minētā jautājuma risināšanā. Jo, ja mums neizdosies uh, saskaņot to, kā mēs strādājam ar šo jautājumu, katrs no mums atsevišķi un visi kopā, tad jāsaka, ka tas viss atkal kļūst tāds ļoti izplūdes un neskaidrs un savukārt radīs bažas Eiropas pilsoņiem par necaurskatāmību. Jo, piemēram, kā pašvaldības vadītājs nelielā polijas ciematiņā varētu pieņemt lēmumus, plānot rīcību politiku, ja Eiropas Savienības politika nekļūst caurskatāmāka nākotnē. Paldies! Paldies, Tramapulus kungs, lūdzu! Ministra kungs, es eh, gribētu, tā kā jūs runājāt par eh, noturīgu attīstību, lai jūs sniegtu man atbildes uz tiem jautājumu elementiem, e, kas e, izkristalizējās debatēs. Mēs e, esam nonākuši krīzē, kas ļoti lielā mērā skan vairākus reģionus. Es gribētu zināt, kādām ir jābūt orientācijām reģionālajā politikā. Tiem reģioniem, E, kurus, e, kuras visvairāk ir skārusi krīze. Es domāju, Baltijas valstis, e, vidusjūras valstis, jūs zināt, par kurām valstīm es runāju. Un vai jūs palīdzēsit mums izveidot anticiklisku um, politiku, lai mēs varētu stāties pretī krīzei, un vai mēs varam domāt, ka tiks stiegta palīdzība, lai pārdzīvotu šo sarežģīto periodu, kur ilglaicīgums var tikt uzskatīts kā luksus atsevišķās valstīs, tā skaitā manē, ja es gribētu zināt, vai šīs valstis var saņemt palīdzību, lai varētu īstenot investīcijas saistāms ar eh, noturīgumu. Paldies, priekšsēdētāji. Atbildot uz jautājumiem. Un uzklausot runātāju sacīto, es gribētu teikt, Bastināro kungām vispirms sacīt par padomis situāciju un kohēzijas politikas nākotni. Padome vēl formāli nav paudusi viedokli par eh, šo politiku. Vēl nav uh, konkrētu priekšlikumu. Tāpēc, ka ir iepriekšēji elementi, tas ir jautājums par budžeta izvērtējumu. Mēs apzināmies, ka pamat jautājums, kas eh, ir jāskata pirms mēs ejam tālāk šajā stratēģijā, ir jāsaprot ar kādiem līdzekļiem, kādi mums ir līdzekļi, cik daudz mēs vēlamies atvēlēt un uh, Eh, kādi, kas tad mūsu rīcībā ir. To, tas elements, ko mēs izmantosim, ir laiks, lai varētu pārliecināt eh, par kohēzijas politikas noderīgumu. Un es to saku ne tikai tāpēc, ka esam par to pārliecināts, bet arī tāpēc, ka man ir pilnīga pārliecība, kā ļoti daudziem novērotājiem par to, ka mēs nevaram uh, E, ka mēs varam ekonomisku atveseļot tikai balstoties uz kohēziju, un ka ekonomika nav pretinieks e, šādai, e, šādas atveseļošanas politikai, bet tā ir nepieciešama, nepieciešama sastāvdaļa. Kā mēs varam iesaistīties šeit? Es domāju, ka ir jāorganizē šai sakarā vairākas debatas ar um, gribu nosaukt Tomas Deutsche pārdomas, izdom, izmantot ironijas laiku pār, izmantot iespējamo laiku dažāda, uh, organizējot dažādus seminārus, runājot par stratēģiju īstenošanu, taču mēs nonākam pie konkrētiem risinājumiem. Un viens vienā no punktiem mēs nevaram turpināt dzīvot pēc esošiem standartiem. Tā ir neskaidrība no pilsoņu puses. Es šeit nerunāju par tādiem, kuri kā jums, jūs esat pieredzējuši, kuri paši ir eksperti. Bet eh, es runāju par tiem, kuriem šīs politikas ir paredzētas Un tad, kad mēs runājam par vietējām valdībām, pašvaldībām, kā mēs varam labāk saistīt lietas, es domāju, ka Eiropas strat Savienības stratēģijai ir jābūt balstītāji uz loģiku, ko es varētu nodēvēt par piltuvis loģiku. No nu, augšpuses nosakot e, šo stratēģiju ir jāatver telpa, bet ir jāpiešķir ne tikai skaidrība tiem, kas šī spiltuvis galā piemēro zināmus e, pasākums, ka tie ir visefektīvākie. Un ir jāapzinās, ka, ja ir saskaņota stratēģija, un ja ir E, vēlēšanās to izmantot, tad tas tiks darīts. Un šī, šī vēlēšanās un šī interesētība nāk no stratēģiju saistījumiem. Un tas, ko mēs varam darīt, ir garantēt to, ka ja mēs e, esam ierakstījušies šajā stratēģijā, tad mēs varam iegūt daudz vairāk nekā tad, ja mēs esam paralēli šai stratēģijai. Un tad es gribu nosaukt savā laikā at, at, at, to vēstuli, Um, kad Van Rompējs stājās amatā, un to rakstīja Van Rompējs, kurš norādīja, ka mums ir nepieciešamas uh, nozīmīgas caurvijošas stratēģijas. Un to varētu saprast, jā, mēs esam vairāk nodarbojuši, uh, nobažījušies par kohēzijas politiku, tad varbūt kādā dienā kohēzijas politika varētu caurvīt šie, šos lielos jautājumus es nedomāju, ka šeit ir grūtības ar principāliem jautājumiem. Viens, viens ir saistāms ar otru un nav nekādas pretrunas, bet pārliecība, ko mēs esam ieguvuši, ir tāda, ka ja mēs vēlamies, lai stratēģija 2020 sniegtu savus augļus visās jomās, tad ir jārīkojas tā, lai tie, kuri sniedz savu devumu, eh, saņemtu atlīdzību. Es nerunāju šeit tikai par finanšu līdzekļiem, bet es runāju pār izaugsmi, pār pierādījumu tam, ka tas darbojas. Un mūsu struktūrālas ekonomikas vājās vietas ir atklātas, eh, ša, atklājušās šādā veidā. Ķēde trūkst vienmēr tajā vietā, kur posms ir visvājākais, un mums ir jāapzinās, kuri visvājākie posmi mums ir jāstiprina. Par teritoriālo bāzi runājot, ka mums ir jāskata, kādi ir prioritārie punkti, kuros ir nepieciešams investēt. Un tad, kad tas būs izdarīts, kad ik viens būs uh, aptvērs jautājumu, tad tad mēs varēsim stād, strādāt daudz praktiskāk. Un atbildot uz leģitīmajām bažām par atsevišķu mērķu pārcentrēšanu. Es domāju, ka mēs varam sacīt, atbildot uz Tremopulas kungu jautājumu, kas šodien, e, runājot par noturīgu attīstību, mēs ļoti daudz e, izmantojam šo jēdzienu. E, es domāju, ka arī nākotnē tas būs būtiski, lai mēs varētu koncentrēt savus eh, līdzekļus eh, resursiem, kas ir samazinājušies, kas mums ir jāizmanto ļoti rūpīgi, koncentrēties uz to, eh, lai mēs vairāk paveikt ar mazāk enerģijas, lai mēs varētu padarīt efektīvākas ekonomiskās un strateģiskās izvēles, vai tās būtu caurvijošas, vai jeb transversāls, vai arī izmantotas kādā konkrētā teritorijā. Lūk, tas ir tas kopā saturošais elements mūsu redzējumā. Kohēzijas eh, politikā ir jābūt iespējai strādāt pie šiem jautājumiem, kas ir ļoti nozīmīgi reģionālajā politikā, jo nav ekonomikas, kas var nodrošināt noturīgu attīstību, ja aiz tā nest, tās nestāv mobilizēt reģioni, kā jūs to sacījāt. Un visbeidzot atbildot uz jautājumu, kurš izskanēja vairāku runātāju sacītajā. Par caurviešiem elementiem es domāju, ka īstenojot kohēzijas politiku, mums ir jāmarķē paveiktais katru reizi jānorāda īstenotajā politikā tas elements, kurš piešķir pievienoto vērtību, lai e, konkrētajā monitoringā mēs apzinātos tad, kad mēs esam investējuši līdzekļus kohēzijas politikā, mēs saņemam atgriezenisko saikni. Un šī e, politikas marķiešana ir ļoti nozīmīga. Pierādījums nenāk no apgalvojuma, bet no efekta no, no efektivitātes pierādījuma, un šāda marķēšana to atļauj. Paldies! Madēls kundze, lūdzu. Paldies, ministra kungs, sveicam mūsu komitejā. Es ceru, ka mēs e, redzēsim jūs biežāk. Man ir vairāki jautājumi. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par prezidentūras lomu? Kāda loma būs jūs? jūsu prezidentūrā eh, urbānai dimensijai, pilsētu dimensijai, ka jūs ļoti bieži zināt, lielās Eiropas pilsētās IKP pieaug savukārt paradoxāli, sociālās atšķirības pieaug vēl vairāk. Es gribētu zināt, Kāda vieta būs sociālās integrācijas politikai šajā gadījumā? Kādas būs jūsu prioritātes? Vai tas būs mājoklis vai enerģētiskās efektivitātes uzlabošana ēkās? Jūs arī tikko runājat par dalību. Un kā jūs ļoti labi zināt, un arī pēc dažām dienām tiks publicēti e, secinājumi, pētījumam pilsētvidei, e, kur tik iesaistīti vietējie spēlētāji. Es gribētu zināt, vai jūs esat domājuši par citiem projektiem nākotnē, un ministra kungs noslēgumā es gribu uzdot jautājumu par labu pārvaldību. Kāda ir Bēļģijas prezidentūras pozīcija par atvērto koordinācijas metodu? Vai tā ir jāpatur, vai tā ir jāgroza, vai no tās jāatsakās? Lūk, manis uzdotie jautājumi jums, ministra kungs. Rika Manner, please. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Manners kundze. Priekšsēdētāji, ministra kungs. Cienījamie klātesošie, vēlos teikt, ka jūsu prezidentūrai būs ārkārtīgi svarīga loma, runājot par kohēzijas politiku un esmu ļoti gandarīta, ka jūs esat klāt. Reģionālā politika spēlēs ar vien lielāku lomu nākotnē, ņemot vērā arī Eiropas 2020. gada stratēģiju. Man traucē tas, ka mums šobrīd politikā ir daudz paralēlo mērķu uz nākotnē. Manuprāt, ir ļoti nopietni jāpadomā, kā politika un reāla rīcība pielāgosies 2020. gada stratēģijas sasniegšanai. Jo, ja mums budžetā ir līdzekļi, piemēram, reģionāliem mērķiem, un šie līdzekļi būs mērķēti tikai un vienīgi uz uh, visvājākiem reģioniem saskaņā ar esošo definīciju, tad, manuprāt, tas vainās 2020. gada stratēģiju. Vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīta par to, kā vakar komisārs Hāns ir runājis par to, ka ir vajadzīga ļoti plaša sadarbības starp dažādiem reģioniem. Piemēram, runājot par pakāpojumu pieejamību jo šeit ir jāsaskata vajadzība palīdzēt tiem reģioniem, kas atrodas attālu no centriem, un vai arī tādiem, kuriem ir vajadzīga īpaša palīdzība. Daudzi kolēģi runājuši šodien par jautājumiem, kas svarīgi ir manai valstī. Piemēram, jūs pieminējat, ka ir pareizi izmantot vairākus kritērijus, nevis tikai IKP, lai noteiktu, vai reģionam ir attiecīgs labklājības līmenis. Nu, piemēram, uh, Ja reģionā ir iedzīvotāju blīvums ļoti zems, tad skaidrs, ka arī šis reģions atrodas neizdevīgā situācijā. Un vēlos uzdot jautājumu, un varbūt kāds jau jautājums par to. Jautājums ir par novecošanu. Mēs zinām, ka nākamo gadu laikā novecošana būs milzīga problēma, pat jau tuvākais desmit gados padzīvojošo iedzīvotāju skaits proporcionāli pieaug. Tāpēc es ļoti gribētu, lai mēs reģionālajā un kohēzijas politikā izveidotu konkrētus kritērijus, kas ļautu atbalstīt tās iedzīvotāju grupas, kas it īpaši cieš no šiem demografiskajiem procesiem, un varbūt ir tā, ka kādā reģionā iedzīvotāju procents, kas ir uh, padzīvojuši, tad viņu ir daudz, līdz ar to šim reģionam ir grūti dzīvot. Labi, tagad lūdzu Olģi Vlasek. Paldies, priekšsēdētājas kundze, ministra kungs. Es ar lielu interesi uzklausīju Jāna Vordana teikto. Esmu ļoti gandarīts par to, ka Beļģijas prezidentūrai kohēzijas politika ir ārkārtīgi svarīga, taču, ja jūs finanšu līdzekļus gribat izmantot pareizi, tad ir jādomā par finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu. Mēs skaidri zinām, ka dažos reģionos kohēzijas līdzekļi ir pieejami jau ilgāku laiku, taču tas nekādā gadījumā neietekmē IKP palielinājumu. Vai jūs šeit gatavojat efektivitātes kontroli attiecībā uz finanšu līdzekļu izlietojumu. Otrais jautājums ir saistīts ar finansēšanu. Jau esošā finanšu perspektīva paredz to, ka finanšu līdzekļi tiek deleģēti viszemākajā līmenī, respektīvi pašvaldības pašas tiek ar līdzekļu sadali. Uh, Un es varu teikt, ka šobrīd Nīderlandē ir tikai divas pilsētas, kas ir izmantojušas šo iespēju, nu, un mums nav informācijas, vai šāda visamāka līmeņa deleģēšana ir bijusi veiksmīga, un tā tikai varēsim spriest, vai tā būtu izmantojama citur. Nākamais jautājums ir saistīts ar integrēto pieeju, respektīvi mūsu iespēju maksimālo izmantošanu. Jūs zināt, ka pilsētām ir jāizstrādā integrētās attīstības stratēģijas. Nu, tad jautājums ir, vai jūs plānojat tuvākajā laikā pilsētu attīstības integrētos plānus arī kādā veidā vērtēt? Šeit, protams, ir saikne ar dažiem finanšu instrumentiem, ar tādiem instrumentiem kā Jessica. Lai gan pastāv iespēja izmantot šos līdzekļus, mēs zinām, ka, piemēram, Jessica tiek izmantot ļoti ierobežoti. Vēl viens komentārs no manas puses ir šāds. Jautājums ir, vai var īstenot projektus PPP, Private par Public Partnership, respektīvi jautājums ir par privāto līdzekļu uh, izmantošu finansējumu. Manuprāt, šobrīd šāda privātā un valsts partnerība netiek izmantota pietiekami plaši, tāpēc, ka šāds iespējas nav izvērtēts. Un, nu, lūdzu atbildēt uz maniem jautājumiem. Lielas paldies, ministra kungs, lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Atbildot uz eh, runātājs dotiem jautājumiem. Eh, kas izskanēja vismaz divās no trim, divos no trim jautājumiem. Attīstības eh, pilsētvidas dimensija. Gribētu paust jums pārliecību, ka nevar šodien domāt par E, teritoriālo e, saistījumu par, terito par kohēziju, neņemot vērā pilsētu vides jautājumu un metropoļu veidošanas jautājumu. Un es gribētu sacīt, ka uh, Eh, ar šo runu es nebūtu negribu pamest novārtā lauku apvidus. Mums ir multipolāra attīstība, bet sāksim ar pilsētu vidi, un tas ir viens no tematiem, eh, kas mūs nodarbina visaugstākajā līmenī, jo pilsēta tas šobrīd ir civilizācijas koncentrēšanās vieta, ar izaicinājumiem, kur pieaug ģeometriskā progresijā, tad, kad mēs runājam par sociālo inte integrāciju, piemēram, mēs apzināmies, ka, diemžēl, pilsētu centros ar, ar, ar metropoļu veidošanos ir ārkārtīgi lielas sociālās atšķirības, kas noved pie problēmām, kas arī ir jāiekļauj vispārīgajā analīzē realizē. Un es gribētu sacīt, ka Beļģijas prezidentūra ir strādājis pie tā, lai sociālā integrācija būtu viens no būtiskajiem jautājumiem, un tāpēc arī mēs organizēsim pasākumu šim, šajā sakarā. Tā būs konferencīņai pret sociālo atsumtību un nabadzību notiks Briselē 18. un 19. novembrī tas dod un iespēju nodarboties mazliet ar reklāmu, reklāmu jūs esat vislaipni aicināti. Otrais elements, ko vēlos izcelt, ir tas, kā pilsētas ir metropolizācijas elements un arī teritoriāls nozīmīgs jautā, problēma radošs jautājums. Ne tikai runājot par teritorijas un ekonomisko attīstību, bet arī tāpēc, ka jau pēc būtības metropolizācija ir pasākums ar pārobežu sekām mēs redzam, ka lielie, lielās pilsētas, lielās met, metropoles iet ārpus savām teritorijām. Un šī komiteja pilnīgi leģitīmi strādā pie šiem jautājumiem, un es gribētu sacīt arī to, ka Bēļģijas prezidentūra tam veltīs semināru. Es eh, pirmīt to jau to darīju zinām, tas notiks turnē, eh, kur ņem, tiks ņemtas vērā šodien Eiropas Savienība gūtās pieredzes un it, konkrēti starp Franciju un Bēļģiju, eh, starp Kurtre un Turne pilsētām. Tagad atgriezīsimies pie finanšu līdzekļu atvēlēšanas mūsu politikām. Nav, nav nevienam noslēpums, ka ekonomiskas un finanšu krīze mums izmaksā dārgi. Eh, runājot par izvēli, mums ir jāvirza mūsu izvēles uz prioritātēm. Esmu to sacījis jau vairāk kārt, atkārtojas tagad, un saistībā ar stratēģiju 2020, ar kohēzijas politiku, mums ir tās pašas rūpes, lai mēs koncentrētu savus līdzekļus tur, kur mēs varam iegūt visvairāk rezultātu, vissaprātīgākajos termiņos, ko var izvērtēt un kas e, piešķir sava veida Eh, panākumu recepti tiem, kas tos uzsāk. Un šajā sakarā kāds tad bija jautājums, kuru mēs visi sev uzdevām visi kopā pirms kādu laiku un turpinam uzdot tagad? Budžeta uh, problēma ietvaros. Mēs apzināmies, ka Eiropas Savienība nenosaka eh, bezgalīgus eh, limitus. Ikvienai valstī, pat ļoti dāsnai valstī, kuras mērķis ir atbalstīt federālu Eiropas politiku, katra valsts saka, ka tai ir jāskatās, kā eh, tiek tērēts ik viens cents. Un šajā kontekstā, neatkarīgi no principāls un sacīs, kāda ir valstī, mums ir jāskata budžeta masa, kāda tā ir Eiropas Savienībā. Un, ja es eh, saukšu skaitļus no atmiņas, tad ir divas masas, kas ļoti bieži tiek piesauktas, tās, kas ir saistīts ar kohēzijas politiku, šeit mēs runājam par lau, tālāk par lielām, lieliem atvēlējumiem lauksaimniecības politikai, un ļoti bieži mēs arī domājam par, kad mēs saucam par šiem masveida atvēlējumiem, tad vismaz 35% ik vienam, ja es pareizi atceros. Tālāk eh, gribu sacīt, ka prezidentūras rūpes ir nesākt nodarboties ar eh, patvarīgiem izvērtējumiem, kuri varētu novest pie destabilizējošiem rezultātiem. Un tāpēc manis tikko pieminētajā izklāstā es vēlos norādīt, ka viens mērķis e, nav budžeta pretrunā ar otru. Mums ir jārīkojās tā, lai mūsu kohēzijas politika atbilstu stratēģijas politikai, lai nebūtu ko, no kohēzijas politikas veidots ekskluzīvi stratēģisks instruments Un ņemot vērā esošo situāciju ne jau 2011. gadā mums būs galīga atbilde, kādā veidā šīs budžeta debats turpināsies. Mums ir jāapzinās, ka jūs varat palīdzēt šajās debatēs, un jūsu loma ir iesaistīties ofensīvos, dinamiskos pasākumos, uh, ar kuru palīdzību mēs atgādinām šīs politikas noderību. Runājot par pašvaldībām un vietējām eh, varas instancēm. Eh, mēs eh, apzināmies, ka Iesaistīt pašvaldības nozīmē vispirms likt tām apzināties, kāda ir to ieinteresētība, tas bija tas, ko es sacīju tikko, un pēc tam garantēt to, lai nacionālās struktūras reģioni apzinās vietējo pašvaldību, pašvaldību kā tādu nozīmi, apzinātos, ko tās var sagaidīt taču bez apziņas, ka tās ir gatavas eh, paveikt visu. Tālāk tika uzdots jautājums par novecošanu. Tas ir ļoti būtisks demogrāfisks jautājums, kas ir arī ar teritoriālu eh, dimensiju, jo, jo mēs redzam, ka novecošana ir ļoti nevienlīdzīga. Es gribētu vienkārši nosaukt šīs valsts piemērus vai Briseles apgabalu. Uh, Eh, piemēru, kas ir demogrāfiski jauns. Flandrija noveco relatīvi ātri, Valonija noveco lēnāk. Tas nozīmē, ka vienā valstī, nelielā valstī, mēs apzināmies, cik geogrāfiski šī valsts ir liela, jūs varat būt ar reģionālām situācijām demogrāfiski, kas ir atšķirīgas. Un Eiropas Savienība šajā uh, Eh, sakarā Eiropas Savienībā ir jāintegrē šie faktori, jāapzinās, un tāpēc mums ir jāapzinās, ka novecošanās, kas ir viens no mūsu izaicinājumiem, tiek eh, ņemts vērā kā nopietnas bāžas, un kohēzijas politikas ietvaros mums ir šīs pilnīgi leģitīmi paustās bāžas jāņem vērā un jāstrādā pie šiem jautājumiem, tā skaitā reģionālā līmenī. Tāpat arī kontrolas jautājumi. Ir jauni priekšlikumi no komisijas attiecībā uz finanšu regulējumu pārskatīšanu. Un mēs ar tiem esam tikko iepazinušies. Mans kolēģis budžeta ministrs tos pētīs reģionālās politikas eh, ietvaros ir kopīgs redzējums un izpratne par to, kā jāuzlabo kontrolas un audita metodas, jo ja mēs runājam par ticamību, tad tas ir ticamības, eh, ticamības pasākums. Jā, mums vēl ir divi kolēģi sarakstā, un ar to mēs arī diskusijas beigsim. Šan. Eh, thank you, Madam Chair. First... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es atvainojos, jo man bija jāatbild telefonu zvana sakarā ar nelēms gadījumu, kurā ir gājuši bojā vairāk cilvēku manā vēlēšana apgabalā. Par reģionālo politiku man bija tā privilēģija pirms dažām nedēļām būt Manheimā. Un tā bija viena no labākajām pieredzēm manā politiskajā karjerā šeit, kur eh, principā gāja runa par to, ka eh, daudzi pasākumi tiks eh, finansēti otrā mērķa ietvaros. Un es ļoti ceru, ka tas atkārtosies ne tikai Manheimā, bet arī citās valstīs visā Eiropas Savienībā, kas attiecās uz manu valsti man joprojām nav īsti skaidrs, kā teritorijas tiek klasificētas. Mēs uzskatām, ka tas tiek darīts mākslīgi un, piemēram, riet austrumi, kas ir daudz bagātāki nekā rietumi, tie būtu jāstrādā kopā, bet tad iznāk tā, ka Daudzas pilsētas, kas būtu pelnījušas finansējumu, to nesaņēma. Piemēram, Limerika, kas ir daudz nabadzīgāk nekā galvē, piesaista uh, uzņēmumus uh, pateicoties klasifikācijai, un kalbē joprojām nedabū neko. Tādēļ jautājums ir, vai ir iespējams pārstrādāt reģionu klasifikācijas sistēmu, varbūt balstoties uz vēlēšanu apgabaliem, nevis mākslīgiem, patvaļīgi izveidotiem reģioniem, kuriem nav nekādas jēgas vai nozīmes nevienam citam, kā tikai tiem, kas strādā ar šiem fondiem. Paldies un Okanīgons lūdzu. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues. Ministra kungs, priekšādātā, dārgie kolēģi, es uh, ļoti rūpīgi pie, pierakstīju un pieņem zināšanai, kā ministrs kungs jūs uzskatāt koheziju par vienu no prezidentūras prioritātēm un ļoti augsti vērtējot sacīto, ka tā ir nepieciešama sastāvdaļa mm, ekonomiskajā attīstībai un nevis konkurence. Taču gribētu sacīt vairākas lietas. Pirmkārt, Es gribu slavināt admi, administratīvo procedūru vienkāršošanu. Runāt par struktūrāliem fondiem, es domāju, ka šī politika ir viena no visskaistākajām Eiropas Savienības politikām, kas tiek balstīta uz solidaritāti, kas dod iespēju veidot patiesu e, teritoriālo koheiziju, bet arī tā ir politika, kas dod iespēju konkretizēt Eiropu mūsu pilsoņiem. Mēs redzam, ka cik lielā mērā mūsu no vēlēšana rezultātiem, cik lielā mērā pilsoņi maz apzinās Eiropas politikas, ko tā skaitā kohēzijas politikas, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam tās konkretizēt. Un šis eh, jautājums, kas ir saistāms ar kohēziju politikām, ar struktūrāliem politikām, ir ļoti sarežģīts. Mums ir jāņem vērā tas, ka vietējiem spēlētājiem ir e, negatīvs redzējums, ņemot vērā to, cik e, smagas un sarežģītas ir procedūras. Un ko jūs piedāvātu procedūru vienkāršošanai? Ko jau piedāvā vairāki e, sasaukumā pieņemtie ziņojumi. Otrais jautājums - kohēzijas politika ir viena no visskaistākajām Eiropas politikām, bet tā atrodas briesmās. Mēs dzirdam, ka tiek runāts par zinām skaitu projektu, kurus es gribētu nosaukt par kohēzijas politikas nojaukšanas projektiem, veidojot paralēlas politikas transportā nodarbinātībā so, ar, un ar sociālā fondu pal, starpniecību. Un es gribētu zināt, kā jūs risināsiet šīs problēmas un kāda ir jūsu reakcija. Un pēdējais, man bija iespēja piedalīties neformālajā ministru sanāksmē par mājokļu jautājumiem Toledo. Un es uzzināju, ka ik viena dalībvalsts apzinās to, cik mums ir būtīga sociālo mājokļu politika. Es gribētu zināt, kā jūs to redzat tuvāko, tuvākā pusgada laikā un jūsu prezidentūrā. Akoņī kundze, paldies! Merci, madame prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu atbildēt eh, Kelī kungam par eh, ierobežojumu, robežu jautājumu. Šis jautājums tika uzdots šodien trīs atšķirīgos veidos. Kā, eh, kādi E, rādītāji dot kvali, izvērtēt izaugsmi, vai IKP ir pie, pietiekams uh, rādītājs. Atbildi, ka mums ir jāpaplašina šie makroekonomiskie agregāti un jādomā par to, kā mēs varam E, kvalificēt attīstības kritēriju. Otrais ierobežojums - darbības veids vai pašreizējais kohēzijas politikas darbības veids ne saskaras ar kādiem ierobežojumiem vai nevajadzētu būt proaktīvākiem dalībā. Un sniegtā atbilde dialogā šodien bija jā. Un trešais ierobežojums - teritorijas Un tad, tikko tad, kad mēs runājam par metro Eh, metropoli stratēģija integrācija. Mēs runājam tieši par to pašu. Vai mums ir jāskat teritoriāli ierobežojumi abstraktā izpratnē, ņemot vērā apgabalus, sapriņķus, rajonu zonas, vai mēs varam to, par to runāt konkrētāk? Un šeit eh, jau tā problēma, kas būtu jārisina. Mums ir jādomā par labāk definētiem ierobežojumiem un Eh, par eh, eh, par, teiksim, pilsētas, kuras atrodas pavisam netālu, bet ir pilnīgi atš atšķirīgu attīstības veidu. Tas mums ir jāņem vērā, un mēs to pārdomājam. Mēs to esam uzsākuši un turpinām tālāk runāt par vienkāršošanu. Man šķiet, kā jau man tikko arī likās, ka viens no mūsu politikas trūkumiem ir uh, hermetiskā noslēgšana atsevišķi lielai daļai spēlētāju. Ir, ja mēs vēlamies, lai kohezijas politikai ir nākotne, mums ir jādomā par to, kā tā darbosies. Un jūs, kam ir iniciatīvas pilna, uh, e, iespēja vai padomi, kas ir ar ekvivalentu lomu, domātu par to, kā mēs vienkāršā veidā varam virzīt šo jautājumu ar priekšlikumiem. Un šie priekšlikumi ir ļoti atšķirīgi rakstur. Eh, dažkārt ar iniciatīvas raksturu, dažkārt ar regulējošu raksturu un ir dažkārt jāpiedzīvo pretrunas, piepra, piemēram, pieprasīt eh, vienlaicīgi vairāk kontrolas un vairāk vienkāršošanas Bet šis jautājums ir jāskat kā debats, no kurām mēs neatsakāmies. Sarežģītība nenozīmē to, ka e, izmantošana ir sarežģīta. Ir, ir atsevišķas, e, atsevišķas lietas, kas ir ļu, mehāniski ļoti sarežģītas, bet e, ērtas lietošanā. Lūk, un tomēr noslēgumā es gribētu norādīt to, ka ir viena īpaša vajadzība pārdomāt par to, kādā veidā reģioni var izmantot un pašvaldības var izmantot tos rīkus, tās iespējas, ko mēs piedāvājam, jo tas ir saistāms arī ar informēšanas jautājumu. Es to sacīju vairāk kārtīgi, es to atkārtoju noslēgumā Informācija un informācijas skaidrība ir mūsu panākumu atslēga. Paldies! Es gribētu visu mūsu vārdā paust pateicību ministram par šo viedokļu apmaiņu, jo mums bija iespēja pārunāt visai plašu jautājumu spektru, kas interesē uh, mūsu komitejas deputātus, un jūs parādījāt gatavību arī aktīvi iesaistīties šajā viedokļa apmaiņā. Un kolēģi vārdā es gribētu paust cerību uz labu sadarbību ar prezidentūru un vēlreiz pateikties par jūsu klātbūtni šeit. Un gatavību arī uzaicināt Regija komitejas deputātus uz uh, Eh, sanāksmēm, ko jūs organizēsiet pār eh, kohēzijas politikas nākotni. Nu, es domāju, ka mēs varētu tad kopīgi pateikties prezidentūrai par šo pausto gatavību sadarboties un aplaudēt. We are, uh, Es gribētu pateikties arī kolēģiem no Ungārijas un, dārgie kolēģi, tagad ir pienācis laiks balsošanai un varbūt, ka mēs varētu vispirms pārbaudīt, vai balsošanas kartiņas darbojas, tā kā mēs varētu veikt izmēģinājumu balsošanu tagad. Vai mēs varētu sākt balsot. Tad, tad sākam balsot. Lūdzu, dārgie kolēģi, nobalsosim. Veiksim tad izmēģinājumu balsošanu. Not, not everybody voted. Vai visi nobalsojuši? It... Beidzām balsot, un šķiet, ka sistēma darbojas. Okay, so by the time you get it, okay. We, we will uh, take into account your, your hand then instead of vote. So we, we move to point number six. Tātad pārējām pie sastā punkta darba kārtībā kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu pagaida atlikšana attiecībā uz dažu rūpniecības ražojumu importu ma uz Madeiru un Azoru salām. Ir trīs grozījumi. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? atturs pieņemts. Trešais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. Tālāk balsojam elektroniski par eh, normatīvās rezolūcijas projektu. Sākam balsot. The vote is... Beidzam balsot. 38 pār 1 atturējies plus 1. Tātad 39 par. Paldies! Tālāk Septītais punkts. Kā jūs atceraties, Luhana kunga, balsošana par Luhana kunga ziņojumu tiek pārcelta uz vēlāku laiku, un tagad balsosim par Stavra Kakis kunga ziņojumu par integrētu jūrniecības politiku. Šeit balsošana ir nedaudz sarežģītāka, mums ir 34 grozījumi, kas iesniegti, mēs esam panākuši arī kompromisu dažos no tiem, un sāksim vispirms ar pirmo kompromisu. Kurš par? Pret? Atturs? pieņemts. Tātad pirmais kompromiss pieņemts. Tālāk otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk ceturtais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Astotais grozījums, kurš par? Angurakis kungs vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mans grozījums saskan ar tekstu pēc manām domām. Tādēļ es gribētu, lai par to nu, tiktu balsošana. Paldies. Vai kāds ir pret to? Ja neviens nav pret to, tad mēs balsojam par astoto grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Diemžēl tas noraidīts, Angurakis kungs. Tālāk devītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Desmitais grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk otrais kompromiss. Kurš par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk, 17. grozījums, kurš par, pret, atturs, šķiet pieņemts. Tātad pieņemts. Tālāk 21. grozījums, kurš par, pret, pret atturas pieņemts, 22. par pret atturas pieņemts, 23. grozījums par pret atturas šķiet pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par 11 pret 1 uh, atturējies. Tātad pieņemts. Tad piektais kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Sastais kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 34. grozījums tiek atsaukts, tā kā balsojam kopumā par atzinumu, elektroniski sākam balsot. Balsojums beidzies. 39 par viens pret, divi atturas. Tātad pieņemts, atzinums pieņemts. Esam beiguši balsošanu. Liels paldies par balsošanu! Tālāk pārējām pie devītā punkta darba kārtībā ziņojums par kohēzijas politikas nākotnes formulēšanā izveidotās darba grupas padarīto. Atgādināšu, ka pagājušā gada novembra sākumā Regija komiteja nolēma izveidot šo neformālo darba grupu, kurai tika noteikti divi mērķi. Tātad pirmkārt mēs gribējām sekot augstā līmeņa grupas darbām, kas eh, strādāja Eiropas komisijas paspārnē un kas arī tātad strādāja pie kohēzijas politikas nākotnes nostādnēm. Un otrkārt šai darba grupai bija uzdevums sagatavot ieteikumus Regija komitejai jautājumos, eh, kas eh, ir eh, svarīgi saistībā ar kohēzijas politikas lēmumu pieņemšanu nākotnē. Ir notikušas eh, piecas šīs darba grupas sanāksmes, eh, kurā notika viedokļu apmaiņa ar augstu līmeņu amatpersonām no komisijas, kas atskaitījās par debatēm uh, kas notikušas augstā līmeņa grupas ietvaros komisijas paspārnē, kā arī par darbu uh, ģenerāla reģionālajā di, ģenerāla direktorātā. Un tad, kā jūs zinat, mēs Rīgī komitejas deputātiem izdalījām arī uh, šo sanāksmi protokolus. Un es gribētu, gribētu norādīt, ka uh, ir sagatavots uh, pozīcijas dokuments, to sagatavojas šī darba grupa par kohēzijas politikas nākotni, un, protams, šis dokuments nav izsmeļošs to jautājumu uzskaitījums, kurus mēs uzskatām par svarīgiem, bet šis dokuments atspoguļo politisko grupu nostāju attiecībā uz uh, piedāvāto kohēzijas politiku laika posmam pēc 2013. gada. Un Tie ir jautājumi, kuros, kā es saprotu, mēs esam panākuši zinām vienošanos starp politiskajām grupām, un mēs nolēmām arī patreiz neiedziļināties detaļās, bet raksturot galvenās iezīmes, un pēc tam tas tika apspriests arī koordinātoru sanāksmē 21. jūnijā, un tad mēs papēcām šo rakstisko procedūru. Pagājušajā piekdienā mēs izdalījām dokumentu visiem Regija komitejas deputātiem, lai šodien saņemtu jūsu piekrišanu. Tādēļ tagad es eh, aicinu komiteju apstiprināt šo dokumentu. Es nezinu, Lambert kungs, vai jūs vēlties runāt, jeb apstiprināt? apstiprināt, ja? Varbūt, ka mēs varētu uzklausīt informāciju tomēr, jo jūs mums to visu stāstījāt, kamēr cilvēki vēl uh, skrēja iekšā telpā, jo mēs nesaņēmām šo informāciju saulēcīgi. Un tas varētu būt noderīgi turpmākajām debatēm plenārsēdē. Šorīt no rīta, kad es nācu klajā ar paziņojumiem, es informēju par koordinātoru lēmumiem, kas tika pieņemti pagājušā sesijas laikā Strasbūrā, un tad tika lēmts, ka mēs uzdosim mutisko jautājumu Eiropas komisijai par komisijas nostāju Eh, galvenajos eh, jautājumos, kas saistīti ar nākotnes kohēzijas politiku. Un mēs vēlējāmies eh, šīs debatas iekļaut 1. oktobra sesijā, un šī konteksta ietvaros mēs nolēmām pieņemt rezolūcijas projektu, un sekretariāts izdalīs rezolūcijas tekstu. Pirms ārkārtas sēdes 6. septembrī Un šajā rezolūcijas projektā tiks atspoguļots arī pozīcijas dokuments, kuru aicinu jūs apstiprināt šodien. Tā kā mēs izmantosim šo nostājas dokumentu par uh, pamatu tālākai rezolūcijai, par ko tiks balsots mutiskā jautājuma ietveros oktobra sesijas sāk, uh, oktobra sākuma sesijā. Uh, Tā kā tas par to, kādā veidā mēs izmantosim šo nostājas dokumentu, bet e, Šis nostājas dokuments kopā ar manu pavadvēstuli tiks nosūtīts Eiropas komisijas priekšsēdētājām un Eiropas parlamenta priekšsēdētājām, kā arī komisāram Hāna kungam, un šis dokuments būs pieejams arī mūsu mājas lapā. tas būs publiski pieejams. Un jūs tiekat aicināti izmantot šo nostāju dokumentu, lai, eh, teiksim, tālāk propagandētu šos viedokļus caur mūsu kanāliem, pēc tam, kad tas būs kļuvis par publisku dokumentu. Lampēr, lūdzu. Uh, Oficiālā nostāja zanāk tagad ir tāda, ka mēs pieņemsim šo dokumentu Un šeit runa par iniciatīvu, kas sākotnēji tika izrādīta, un tad sanāk tā, ka šīs procedūras rezultātā mēs septembra sākumā vēl varētu izmantot iespēju grozīt šo dokumentu vai kā. Jo, manuprāt, šajā gadījumā te ir jābūt oficiālai rezolūcija, ko pieņēma Regi komiteja Un kā ir šajā gadījumā, jo, ja mums ir politiskā vienošanās un mēs sāksim debatēt par sīkumiem, vai arī, ja mēs plenāru sēdē diskutēsim, tad būs pilnīga diskusija, nu tad, ja mēs zināsim, kāda ir procedūra, un mēs zinām, kāda ir procedūra, nu tad, manuprāt, tagad ir pareizi to darīt. Nu, manuprāt, bija tā, ka, nu, par lauksaimniecību tika diskutēts ļoti plaši un nebija to laiku mums īsti nostājas, ko lai dara, ko lai saka. Tad varbūt pieturēsimies pie tā, ka šobrīd ir ieteikts, un izmantosim šo procedūru, protams, neviena viedokļa netiek ierobežoti. Septembrī var izteikt šo viedokli. Priekšsēdētāji, paskaidrošu mazliet. 6. septembrī mēs plānojam diskutēt grozījums, kas tiks iesniegti sekretariātā nosūtītēm priekšlikumam, un tad sāksim laiku grozījuma iesniegšanai. Un 2. septembra plenāra sesija mēs arī balsosim. Jūs zināt, ka uh, tad 6. septembrī varam sākt un 2. septembra sesija attiecīgi varēsim balsot. Angurakis kungs, un tad Godmeņa kungs, un tad Bostināra. Paldies, priekšsēdētāji! paldies par iespēju izteikties. Nu, man par šo dokumentu ir zināmas bāžas. Un bāžas nav kliedētas it nemaz. Un es varu piekrist jūsu procedūrai. Un mēs mūsu nostāju paturēsim spēkā. Septembrī visticamāk iesniegsim grozījums tā, lai varētu par šo tekstu diskutēt. Manuprāt, kopīgā nostāja, ja mēs pieņemsim to, ka tas ir komisijas dokuments, tad ir ļoti svarīgi, lai kopējā nostājā būtu skaidri pateikts, ka mums vēl ir zināmas šaubas. Lielas paldies, Anguraks kungs! Vēlos visiem atgādināt, ka Angurakis kunga pārstāvi, viņš, nav, viņš nolēmis nepiedalīties darba grupā, un tāpēc šis process prasīja diezgan ilgu laiku. Un tāpēc, cik es saprotu, jūs tagad neparakstīsieties zem šī dokumenta, bet te pašā laikā jūs noteikti varat izteikt savus komentārus un iesniegt savus grozījumus septembrī. Godmaņa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, viena lieta ir tāda, ka, ka tas ir eh, darba grupas dokuments, nevis komitejas dokuments. Ja tas būtu komitejas dokuments, jā, tad tas ir jādiskutē un jābalso. Un tāpēc es nevaru piekrist tām, ka šis dokuments kļūst par oficiālo komitejas dokumentu. Nu, visu cieņu jums, protams, un koordinatoriem arī. Labs darbs padarīts šeit, taču es nezinu īsti, ko nozīmē endorse. Vai tas nozīmē, ka tas ir pieņemts, vai vienkārši pieņemsim zināšanai, vai kā? Bet vēlos teikt, ka šajā gadījumā mēs nerunājam par pabeigtu dokumentu, līdz ar to tas nav demokrātiski. Sanāk tā, ka notiek darbs darba grupā, un tad jūs sakāt komitejā, ka viss ir pabeigts, un tagad lūdzu akceptējiet to. Manuprāt, tas nav pareizi. Jā, mēs varam pieņemt zināšanai, jūs varat iekļaut to mājaslapas saturā, bet ņemsim vērā, ka tas ir darba grupas dokuments. Ja šeit būtu komitejas dokuments, tad mums par katru rindiņu ir jābalso savādāk, es par šādu procedūru nekādīgi nevaru piekrist. Paldies! Es ļoti atvainojos, ka būšu nejauka. Bet, manuprāt, politiskais grupās vienkārši jūs neveicāt darbu pienācīgi. Manuprāt, tur viss bija ļoti skaidrs. Bija par informāciju, par kuru mēs arī vienojāmies sanāksmju laikā. Doma bija tāda, ka mēs strādāsim darba grupā, un tad politiskie koordinatori ir klāt, un tie, kas zina, viņi noteikti atcerās, kāda tur lieta bija, un tad vienošanās bija starp politiskajām grupām, ka mēs panāksim to, ka šis dokuments tiks izskatīts un attiecīgi pieņemts. Jā, jums ir taisnība, ka tas nav absolūti oficiāls dokuments, te pašā laikā šādu dokumentu var atbalstīt Regi komitējā un politiskās grupas par to var vienoties. Nu tad līdz ar to var teikt, ka šis ir dokuments, kas atspūguļo reģionālās attīstības komitejas deputātu viedokli. Es nezinu, ko īsti šeit izdarīja vai neizdarīja politiskie koordinatori, varbūt viņi kaut kur palaiduši garām. Jebkurā gadījumā šoreiz mēs nosūtīsim šo dokumentu kā dokumentu, ko atbalsta Regi komiteja. Tagad lūdzu Bastinārē kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos SND grupas vārdā teikt, ka mēs pilnībā atbalstām ideju, ka septembrī varēs iesniegt grozījumus un tad gal galā tā varētu kļūt par rezolūciju, un tad mēs varēsim sarunās ar komisiju izmantot šo dokumentu par pamatu. Manuprāt, horizontālajā darba grupā bija izdarīts ļoti labs laik, ļoti labs darbs. Un, uh, protams, bija uh, zināmas pretrunas ar citiem un varēja visu viedoties. Labi, priekšstādātāja saka, ja neviens šobrīd nevēlas izteikties, tad es varu uzskatīt, ka šis dokuments ir lielākai ir apstiprināts, atbalstīts. Lūdzu, Lambert kungs. Nu, varbūt būtu loģiski, ja šī procedūra tiktu iesniegta rakstis, kad ja tā būtu rakstiskā procedūra, jo tad tie, kas pagaidām diskutē par to, kas tur īsti ir par papīru, lai nu, visiem ir skaidrs, tā lai būtu tā, šobrīd tas ir pamats, mēs zinām, kā šis dokuments ir tapis, pieņemsim zināšanai, un tad septembrī tā kļūst par rezolūciju, Un tad visi politiski var darīt savu darbu. Bet varbūt jūs varat vienkārši pierakstīt, tā lai nav nekādu iebildumu nevienam, visiem ir skaidrs. Bet, ja kurā gadījumā, lūdzu, lūdzu, vienkārši rakstiski, un tad nevienam nav iebildumu. All I want is... Nu, vienīgais, ko es gribēju, ir pateikt, ka lielākā dāna klātesošo atbalstīja dokumentu, ko sagatavo darba grupa. Nu, tad, ja mēs varam pabeigt šo darba kārtības punktu, būtu ļoti jauki. Paldies jums, un tagad nākamais darba kārtības punkts, desmitais, vai Lašlo ir klāt? Lasla Surjans nav klāt? Ko darīsim? Vai kāds zina, kur Laslo ir pazudis? Vai viņš nāks? Nu, nav. Nu, tad desmito punktu es šobrīd neizskatīšu, sagaidīsim Laslo. Un tagad 11. darba kārtības punkts, Alans ir klāt, pētniecības pamatprogramma īstenošanas vienkāršošana, izskatīsim atzinuma projektu. Un vēlos dot vārdu mūsu kolēģim Kadeka kungam. Cienījamie kolēģi, tagad uzklausīsim Alena Kadeka prezentāciju. Lūdzu! Merci, Madame la Présidente. Eh, paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Pēc tam, kad Eiropas komisija publicēja ziņojumu par uh, uh, kas attiecās uz vienkāršošanas pasākumiem pētniecības pa, pa, pa, pamatprogrammām. Pa, Mēs esam veikuši darbi, uh, savu darbu un padomi arī sanāks kopā oktobrī, lai apspriest jautājumus un ir parlamentam nepieciešams paust savu viedokli šajā sakarā. Karvaļo kundze ir iecelta referente ITRES komitejā. Viņas e, ziņojums būs e, balsots, likt uz balsojumu komiteja septembrī un plenārsēdē oktobrī. Un esmu sagatavojis šodien savu ziņojumu jūsu devums, eh, kā grozījumi būs, eh, tiks apsveikti, lai mēs varētu arī dot iespēju likt sadzirdēt Regi komitejas valsts. Izpēte un eh, attīstība ir ļoti nozīmīga pašreizajā situācijā Eiropā, lai varētu nodrošināt ekonomikas atvesļošanos izaugsmu, lai varētu veidot darba vietas, vārdu sakot, plašā programma. Stratēģija 2020 arī liek uzsvaru uz pētniecības aktivitātēm. Eiropas Savienība iedod vairākus instrumentus, lai veicinātu izpēti. Galvenais ir septītā pamatprogramma, kas piešķir vairāk nekā 50 miljārdus eiro pamatpētniecības eh, aktivitātēm, tehnoloģijas attīstības aktivitātēm periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Tāpat arī Eiropas Savienība finansē dažādus eh, pētniecības instrumentus, un ļoti bieži tomēr eh, šo instrumentu efektivitāte ir ierobežota sarežģītības dēļ. Procedūras ir smagas, sarežģītas, tas apgrūtina pētniecības aktivitātes, kur ir nepieciešams strādāt elastīgi lai varētu rezultātus eh, pārveidot eh, konkrētās inovācijās. Tādējādi komisija ir piedāvājusi vienkāršošanas pasākumus eh, uzskaitas metožu uniformizāciju, vidējās, vidējo izmaksu metodas pielietošana, kā arī E, progresīva finansējuma piešķiršana. Es apsveicu šos priekšlikumus, kas dos iespēju atvieglot uh, projektu sagatavošanu. Neraugoties uz to, pētniecības instrumentu vienkāršošana ir arī nepieciešams skaidrojot e, lietas uh, no to sākotnes. Tāpēc mums ir jādomā par atšķirīgiem ekonomiskiem, politiskiem mērķiem, kas eh, kas izvairītos no pārliecīgas eh, sarežģītības. Un mūsu komiteja ļoti bieži ir runājusi par to, cik nepieciešams ir vienkāršot kohezijas politiku. Uh, tā padziļinās šīs pārdomas, ņemot vērā finanšu perspektīvas periodam pēc 2013. gada. Un mums ir jādomā par caurskatāmības uzlabošanu, par juridisko skaidrību, par saņēmējiem un par struktūru fondu izmantošanu. Tāpēc es aicinu iedvesmoties no šīm labajām praksēm. Kohēzijas politika ir apliecinājusi savu efektivitāti no nu jau vairāk gadu garumā un jāizmanto kā iemērs citās e, politikās fondu saņemšanā. Tāpat arī es atbalstu kolēģa e, Nistelroja viedokli par sinerģiju starp dažādām Eiropas programmām, par finansējumu izpētēji attīstībai inovācijām un pat ja pastāv vairāk instrumenti, kas ir paredzēti atšķirīgiem mērķiem, tomēr ir nepieciešams efektivitātes vārdā meklēt sinerģiju starp struktūra fondiem un septīto pamat programmu. Eiropas likumdošana uzskata, ka uh, ir nepieciešams garantēt labu finanšu uh, Eh, pārskatāmību. Tomēr labāk ir jāizdomā, kā mēs varam noteikumus eh, izmantot eh, elastīgi, veidot integrētu redzējumu pētniecības programmām, un es iesniegšu grozējumu, lai varētu piedāvāt audita noteikumu harmonizāciju, un lai varētu Un lai varētu samazināt, samazināt e, kļūmi skaitu projektos. Septītā programma un struktūra fondi balstās uz kopīgiem principiem, uz līdzfinansējumu partnerattiecībām. Tas ir prasības labai pārvaldībai, un šajā sakarā Mēs Regi komitejā apzināmies to, ka reģionālās komitejas panākumi balstās uz dažādu partneru atbildīgu izturēšanos. Un šajā ļoti sarežģītajā ekonomiskās krīzes periodā un valsts izdevuma samazināšanā es vēlos atgādināt, ka līdzfinansējumam ir jābūt not, kā noteikumam un es aicinu septītās e, pamatprogrammas e, atbildīgās institūcijas eh, strādāt atbildīgi. Un eh, tomēr septītā pamatprogramma ir samērā maz decentralizēta. Eh, protams, tas ir loģiski tik tālu, cik tālu um, mērķi atšķiras, bet es vēlos norādīt, ka reģionālais līmenis ir vispiemērotākais, lai stimulētu izpēti un inovācijas, ko it īpaši ņemot vērā to, ka um, eh, eh, tuvā atrodas lieli uzņēmumi, MVU, universitātes, reģionālās un publiskās iestādes. Un, piemēram, eh, reģionālā līmenī var veidot klasterus, kas var izveidot sinerģiju. Un sākot Eh, sākot ar eh, priekšizpētu un beidzot ar laišanu tirgu. Un es vēlētos, lai visas šīs dimensijas tiktu ņemts vērā. Un ir ļoti būtiski, ka jāpaskaidro eh, septītās pamatprogrammas mērķi. Tam ir jāspauž ar konkrētu iet Eh, ietekmi uz akt ekonomisko aktivitātu un darba vietu veidošanu. Mēs nevaram atļauties tērēt valsts naudu nekonkurēt spējīgos projektos. Tāpat arī es gribu atgādināt savā atzinumā, ka mēs eh, esam šeit norādījuši to, cik būtiski ir ekscelences eh, projekti neatkarīgi no tā, kādi ir to pašreizējās attīstības līmeņi. E, šī pieeja ir papildinošām e, e, kohēzijas politikai un ir nepieciešams vērst uzmanību dinamiskākajām sastāvdaļām. Le septième PCRD doit ainsi, selon moi, poursuivre un objectif de compétitivité Katrā ziņā šīm programmām ir jābūt vērstām uz konkurēt spējas uzlabošanu visās jomās. Kāja kundze, jū pauda nedaudz savādāk nostāja. Viņa norādīja, ka viņa esot nobežījusies par šādu uz rezultātiem orientētu pieeju, bet ka drīzāk vajadzētu realizēt uz zinātnes sasniegumiem orientēto pieeju, jo pretējā gadījumā tas varētu kompromitēt kvalitāti. Es tam nepiekrītu, jo es vairāk uh, gribētu redzēt tomēr uz rezultātiem un efektivitāti orientētu septo ietveru programmu. Protams, ir jāatrod sinerģijas starp struktūra fondiem un uh, šo ietvaru programmu, bet eh, šī ietvaru programma uh, fokusējas uz izcilību, kamēr struktūra fondu galvenā rūpa ir teritoriālā kohēzija. Un šīs abas lietas, protams, vienu otru papildina. Un tad mums visiem ir iespēja dot eh, ieguldījumu šī atzinuma sagatavošanā, izmantojot kolēģi iesūtītos grozījumus. Un es ceru, ka mēs varēsim raidīt tādu spēcīgu signālu ITRE un arī padomēm komisijām. Es domāju, ka šim atzinumam galvenokārt ir jāpauž jāpauž Regija komitejas viedoklis. Un kā tādiem grozījumiem jābūt ir konkrētiem. Pretējā gadījumā mūsu vēstījums būs tāds izplūdes. Tā kā kolēģi lūdzu ņemiet to vērā, uh, ka mums ir jāraugās uz šo jautājumu caur regiju prizmu. Un, protams, es eh, labprāt eh, sadarbošos ar jums un referentiem, lai strādātu pie šī politiski svarīgā jautājuma. Paldies! Paldies, un tagad uzsāksim debats. Godmaņa kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu ierosināt godājumam referentam divas lietas. Pirmkārt, ja mēs paskatāmies ko Regija varētu dot ITRA komitejai. Tad pirmkārt jautājums par to, ka netiek sasniegts iecerētais, piemēram, runājot par maksājumiem. Šogad mēs esam izmaksājuši par 13% mazāk, tas ir vairāk nekā 600 miljonu eiro mazāk pētniecībai. Un bez tam 2009. gadā mēs samaksājam par 0,8% mazāk nekā 2008. bet 2011. gada budžetā līdzekļi pētniecībai būs mazāki nekā plānos 2008. gadam. Tam nav nekāda eh, sakara ar mm, izdevumiem, bet tas ir saistīts ar maksājumiem. Vajadzētu atcerēties ka eh, tie ir apropriējumi reģionālajā līmenī, kas jāizmaksā, un galu beigās šīs naudas netiek izmaksātas, jo reģioni nav gatavi apgūt šos līdzekļus. Tas ir ļoti nopietni. Otrakārt, es nezinu, ko domā kolēģi, bet es uzskatu, ka mums nav saskaņotības starp pētniecības daļu sociālajā fondā un reģionālajā fondā saistībā ar septīto ietvaru programmu. Nekādas sadarbības, nekādas saskaņošanas. Es vaicāju komisijai, bet es neredzēju nevienu dokumentu, kurā atspūkļotos, ka būtu kaut kāda saskaņošana vai sadarbība attiecībā uz līdzekļiem, kas izmaksāt kohēzijas fonda ietvaros, ieskaitot sociālo un reģionālo pētniecības un inovāciju vajadzībām un līdzekļiem, kas, izmaksāt, kas paredzēt septītajā ietvaru programmā. Izskatās, ka tās ir divas pilnīgi atsevišķas atsevišķas lietas un viens par otru tās neinteresējas. Un šie skaitļi, ko es minēju sākumā, ir tikai pierādījums tām, un man šķiet, ka tās ir divas svarīgas lietas, ko mēs varētu iekļaut savā atbildē itrei. Paldies! Thank you. Any, anybody else? Paldies, vai būtu vēl komentāri? Karenbachs kundze, lūdzu. Paldies par iespēju izteikties. Manuprāt, šis ziņojums un Rēgi komitejas viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs, jo es varu teikt, ka mēs kā reģionālā komiteja varam īpaši uzsvērt reģionu attīstību, kā arī uh, darba vietu radīšanu reģionos, un daudzos gadījumos tas ir pretinā arī tris viedokli, vai arī daudzos gadījumos arī saskana. Manuprāt, šeit ir jārunā par principiālu jautājumu. No vienas puses ir šī pētniecība, no otras puses ir attīstība un inovācijas. Pētniecība pēc būtības nozīmē to, kā no naudas, no resursiem radīt, uh, uh, radīt uh, iespēju attīstīties. Tātad inovācijas ir otrādi, kā no uh, iespējām radīt naudu. Un šeit ir jāsaprot šī cieša saikne. Uh, kā Kagata kungs jau ir pieminējis, pietrūkst mums piekļuvis. Ir īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem trūkst iespējas izmantot, jo tieši viņiem tagad ir vismazāk naudas. Mēs skaidri zinām, ka lielas pētniecības iestādes ļoti birokrātiskas. Un tīpaši mazi vidēji uzņēmumi, nelielas laboratorijas, piemēram, viņiem ir visgrūtāk. Un tāpēc es saskatu, ka šeit ir diezgan problemātiska uh, uh, iespēja, ja mēs runājam uz rezultātiem orientēto risinājumu. Skaidrs, ka ļoti grūti, protams, teikt, ka vienīgais, kas mums interesē, ir rezultāti. Nē, jāņem vērā arī daudzi saistītie aspekti. Te pašā laikā ir jāsaprot, ka daudzos gadījumos vienkārši jāuzņemas papildu risks. Un vēlos teikt, ka man ir bijuši daudz sarunas ar uzņēmējiem manā gadījumā tikai Austrijā, un viņi ir teikuši, ka viņi nelabprāt piedalās konkursos. Sanāk tā, ka viņi ļoti smagi cīnās ar šo milzīgo birokrātiju, pat ja viņiem ir kādi resursi. Piemēram, viņi saka, ka jā, man jau ir, piemēram, kopētājs vai es varu uh, šo kopētāju amortizēt eh, šis programmas ietveros, sanāk tā, ka vienmēr ir vieglāk pirkt visu jaunu, un tāpēc viņi daudzās gadījumos vispār atsakās no līdzdalības. Bet paldies, protams, par šo atzinumu. Lielas paldies, lūdzu, Mihails Toirers. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Vēlos pilnībā atbalstīt to, ko teica kolēģi Kartenbacha. Respektīvi, kad mēs runājam par pētniecības programmu, vienmēr ir uzņēmēju sūdzības, kas iesniegts pieteikums. Ir tīpaši, ja mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, viņi daudzos gadījumos ļoti neapmierināti. Un tad man ir jautājums, varbūt mēs varētu pat precīzāk, pat skaidrāk nekā šobrīd ir formulēts itra ziņojumā, izteikt prasību, ka ir vajadzīga vienkāršošana pieteikšanās procedūra programmām, jo no prakses mēs varam secināt, ka daudzi mazi vidēji uzņēmumi saka, ka uh, Uh, nu, nav vērts vienkārši pieteikties, tāpēc, ka birokrātiskais aspekts ir tik milzīgs, prasa tik daudz, ka viņiem nav gal galā neatmaksājas. Varbūt mēs varētu nodrošināt tādu pašu ietvaru, un sanāk tā, ka mums ir tie paši nosacījumi, vai nu mēs iesniedzam pieteikumu CIP programmā, uh, vai arī reģionālajā struktūra fondā, vai arī ietver programmā par pētniecību. Vienkārši es gribēju jums pasniegt šo domu, lai mēs pārdomātu šo domu, šo ideju. Paldies, Karima Delkundze. Paldies. Paldies referendā par priekšlikumu, bet es gribētu izteikt dažas piezīmes, kuras es arī sniegšu kā grozījumus. Vispirms, es domāju, ka ziņojumā ir jākoncentrējas uz prioritāriem punktiem, uz vien, tiem, kas mums šķiet prioritāri, konkrēti palielināt eh, summas inovācijai tādās jomās, kas atvēlētas noturīgai attīstībai. Un it īpaši runājot par energoefektivitāti, par atjaunīgiem enerģijām, par eh, ēku energoefektivitātes uzlabošanu, tātad, lai sagatavotu visu direktīvu inovācijas ziņā ieviešanu. Tādējādi šodien ir nepieciešams anticipēt darbu tajā, ko mēs saucam par inovāciju. Eh, veiksim inovāciju, kas ir noturīgāka, inteliģentāka un konkrētāka, lai būtu konkrētāka aspekti. Un tāpēc šodien ir jāņem vērā šie jaunie dati, ietekme uz vidi, sociālā ietekme. Mēs nevaram saprast pasauli, kas atrodas mums apkārt, ja sociālās zinātnes šobrīd nav līmenī. Tas nozīmē, ka globalizācijas atricinājumi, kas pārorientēs, tā skaitā demogrāfiju, daudz ko citu, ir jāņem vērā. Mēs runājam par inovācijām, par uzņēmumiem. Būsim uzmanīgi, ja mēs vēlamies saprast pasauli šobrīd. Vēsturnieki, sociologi un tā tālāk, viņiem ir savs sakāms svarīgs vārds, neaizmirsīsim viņus. Tālāk es gribētu norādīt to, ka ziņojumā trūks saiknes starp inovācijām un sociālo integrāciju. Manuprāt, ir pilnīgi nepieciešams, lai būtu pasākums, kas saistītu koheiziju un attīstību integrētā sociālā pieeja, piemēram, kā tas ir um, in Europe kopienas programmās. Galvenais mērķis šajās programmās ir atbalstīt inovāciju attīstību, runāsim par defavorizētām vidēm Eiropas pilsētās un ir jāstrādā pie tā, lai attīstības programmas palīdzētu veidot konkrēts jautājums, piemēram, celt izglītības, apmācības līmeni, eh, viegli ievainojumu trausliedzīvotāju vidū šajos eh, E, šajos pilsētu reģionos. Tāpat arī jādomā par sociālo āšrību mazināšanu. Jādomā ir par piekļuvi iekārtām, par ļoti daudz ko. Un ar grozījumiem es jums palīdzēšu un domāju, ka tādā veidā izpēc jomā šodien ir tiešām jāskata ļoti rūpīgi, un es nezinu, vai referentkungs, bet eh, uzklausot mūsu pētniekus, Nacionālo pētniecības centru CNRS, es domāju, jūs to tik labi, zināt tikpat labi kā es, eh, un tā ir lieliski iespēja. Paldies, Delī kundze. Eh, Kādai kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Man ļoti īsts komentārs. Vispirms vēlos pateikties referentam. Uh, Daži komentāri runājot par to, ka e, inovācija un pētniecībās veicināšana izmantojot klasterus, manuprāt, šī doma ir ļoti pareiza, savādāk būs viss pārāk plaši izkaisīts un nebūs rezultātu. Vēl viena lieta īstenošana ir ārkārtīgi svarīga, jo daudzi, kas piesakās finansējumam šajā līmenī, Es varētu teikt, ka šī, šī, šis pieteikums ir tāda māksla pats par sevi. Tiešām ir pārāk sarežģīti, pārāk grūti, un daudziem cilvēkiem vienkārši vairs nav intereses pieteikties. Un, manuprāt, te kaut kas ir jādara. Ir jāienkāršo procedūra. Un otrkārt ir jāpasaka tiem, kuri piešķir finansējumu līdzekļus, ka viņiem ir uh, jāsaka citiem, ka tagad ir vieglāk pieteikties, un tagad pieteikuma procedūra kļūst daudz vieglāk. Un tad ir jādomā par finansējumu piešķiršanu tieši inovācijām. Savādāk sanāk tā, ka mums ir daudz pētniecības projektu, bet ļoti maz inovāciju. Un ne visos gadījumos pētniecības rezultāts var tik viegli pārvest par inovācijām. Finansējums pēc būtības jāpiešķir tādā veidā, jo labāks jums ir rezultāts, jo vairāk jums ir finansējuma. Savādāk, ja rezultātu nav, tad jūs varat saņemt tikai kādu procentu no pieteikuma naudas. Jo mūsu mērķis, protams, ir radīt inovatīvas risinājumus, radīt jaunas darba vietas, un tieši tur arī ir tā pamatdoma. Paldies! Liels paldies priekšstādātājai saka! neviens cits nav pieteicies. Paldies, kungs, vai jūs vēlaties atbildēt, rēģēt? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, esmu gandarīts redzot, ka kolēģi eh, izrāda interesi par šo atzinumu un ka tie ir gatavi iesniegt grozījumus, jo tie mazliet eh, pārveidos, pārcels, pārveidos savu sacīto grozījumos. Un es konstatēju, ka re, Rezultātu problēma ir tāds domstarpība elements, mēs te visur varam vienoties, mums jautājumi ir vēl jāapspriež. Un kolēģu sacītie priekšlikumi varētu tikt iekļauti mūsu atzinumā. Mēs atradīsim pareizo kompromisu, kā mēs katru reizi esam to varējuši darīt gribu jau iepriekš pateikties kolēģiem par to, ka tie man darīja zinām savas piezīmes. Paldies, kolēģi! Mums tagad ir jāizlem tikai par grūzījumu iesniegšanas termiņu. Es piedāvāju uz 22. jūliju 12. Tādējādi mums ir desmit dienas atlikušas. Un mēs gribētu pieņemt Regi komitejā Eh, šo atzinumu 6. septembrī, tāpēc neaizmirstiet um, grozījumu. Un tagad Laslovs Orjans ir ar mums, mēs varam pāriet pie 10. punkta, un es dotu uzreiz arī viņam vārdu, lai viņš īsi prezentētu savu atzinumu ar galvenos jautājumus. Lūdzu! Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Eh, minden... Cienījamie kolēģi, vispirms Vēlos sniegt jums informāciju par to, cik tālu esam tikuši attiecībos budžeti 2011. gadam. Šobrīd principā bija paredzēta ekofīna uh, padomes uh, atzinuma pabeigšana, taču tas nav noticis. Kāpēc? Lisabonas līgums, kas šobrīd ir spēkā, un tāpēc ir mainīsies situācija. Un tas tīri praktiski nozīmē to, ka vairs netiek izmantota ierastā procedūra, bet tagad ir tā, ka parlamentam ir laiks, astoņu nedēļu laiks, lai nāktu klajā ar savu viedokli un astoņas nedēļas sākas ne jau ar to brīdi, kad komisijas materiāli bija pieejami angļu valodā, bet nē, no tā brīža, kad uh, ir pieejams oficiāls tulkojums, un oficiāls tulkojums tika pieejams pavisam nesen. Tāpēc arī mēs augusta sākumā neplānojam oficiālo padomas atzinumu, Tas, protams, nekādā gadījumā neietekmēs mūsu darbu, jo vēlos teikt, ka jau tagad Korepērā varējām redzēt, ka divas trešdaļas dalību valstu atbalsta priekšlikumu, un mēs noteikti saņemsim viņu viedokli oficiālā veidā, rakstiski. Nu tad, ko īsti nozīmē padomes atzinums. Par to mēs arī runāsim. Nu, vēlos teikt, ka šobrīd nav nekā pārāk pozitīva. Vienīgais, kas šobrīd sanāk, ir tas, ka katrai dalību valsts vienkārši jācīnās ar savām grūtībām, un līdz ar to dalību valstis nav īpaši gatavs pat piekāpties. Tāpēc arī 2011. gada budžetā ir zināmas problemātiskās vietas. Nu, vispirms vēlos teikt, ka kopumā trūks naudas. Tas ir ar, absolūti skaidrs. Jaunajā budžetā trūkst finansējuma. Naudas vienkārši ir mazāk. Tāda ir vēl citi aspekti, tādi specifiskākie aspekti, kas jāņem vērā. Ir tā, ka dalība valstis pašas saka, ka nacionālās, nacionālās iemaksas arī nenotiks tā, ka mums bija paredzēts līdz ar to 2011. gada budžetam būs mazāk iemaks nekā sākotnēji gribēja komisija. Tāpēc mums ir šeit reģionālajā komitejā jāpasaka, mums ir jāformulē absolūti skaidrs un precīzs viedoklis. Situācija dalība valstīs ir diezgan atšķirīga. Teikšu, kā ir. Bet varam teikt, ka krīze ir bijusi visur grūtības ir visur, un tas, protams, ir ietekmējis arī nacionālos iemaksas, dalībvalstu iemaksas. Un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt papildu izaugsmi. Bet, nu, kā jau teicu, šobrīd situācija ir smaga, šajā situācijā atrodas visas dalība valstis, nu tad man ir šāds priekšlikums. Pilnīgi neatkarībā no tā, ko gal galā pateiks Eiropas parlaments, mēs, kā reģionālās attīstības komiteja, ļoti precīzi un skaidri vienosimies mūsu pašu atzinumā un pateiksim, ka ļoti svarīgi, lai tiktu ieturēta vienota līnija. Nu, kā tikko mēs dzirdējam no kolēģiem, kā tiek izmantots IKP kā vienīgais kritērijs, lai noteikti reģionu labklājības līmeni, un manuprāt, tagad ir pienācis brīdis nepalaist garām iespēju. Tagad mums ir padomas priekšlikums, par kuru mums ir jāsūt savs viedoklis. Un te ir skaidri jāsniedz reģionālais pamatojums. Mūsu pamats, protams, ir kohēzija. Un tāpēc ir absolūti svarīgi piedāvāt finanšu resursus, kas ir pieejami kohēzijas politikā. Pēdējo mēnešu laikā dažas lietas nav virzījuši tā, kā mēs gribējam. Nu tad varbūt tikai gada beigās, atkarībā no dalību valstīm, varēsim runāt arī par vajadzību maiņu. Nu, kā jau teicu, jau 2009. gadā daudzas vajadzības bija pieteiktas, līdz ar to bija jāpārlieto budžeta līdzekļi. Komisijas priekšlikums mūsuprāt ir atbalstāms. Labs priekšlikums. Lai gan neesmu izpētījis to ļoti rūpīgi, bet tā, es aptuveni zinu, ko grib padome. Viņi īstenībā gribētu tādu taktisku pieju īstenot un gribētu mazināt šeit visu, ko, nu kā jūs pieminēju, iemesls tam. Taču salīdzinot ar 2010. gadu, šie samazinājumi pēc būtības nozīmētu palielinājumu. un parlamentam šeit ir jāpanāk savi mērķi. Tātad mums ir 2010. gada skaitļi. Un es teikšu, ka 2010. gada skaitļi paliks spēkā, līdz mums nebūs jauna dokumenta, jauna atzinuma. Tāpēc ir šobrīd ļoti svarīgi vienoties. Taču, ja mēs tagad panāksim labāku finansējumu nekā 2010. gadā, tad ir ļoti svarīgi vienoties atkal tā, lai lietas virzītos pareizajā virzienā. Kā es zinu, šobrīd ir tā, ka mana atzinuma tulkojums ir pieejams pilnīgi visās valodās, līdz ar to jūs varat droši lasīt, jūs varat droši sniegt savus grozījumus. Es pats esmu domājis par to, ka varbūt teksts būtu jāmaina, jāgroza. Taču vēlos teikt, ka arī koordinatoriem un citām interesētām personām vēlos e, pateikt, ka jūs sniegsiet grozījumus, tad lūdzu tikai tur, kur tas tiešām ir vajadzīgs. Uh, Manuprāt, ir ļoti svarīgi šeit pievērsties pilotu projektiem. Nekādā gadījumā nedrīkst uh, atteikties no pilotu projektiem un pievērš jūsu uzmanību tieši pilotu projektu vai svarīgumam. Nē, skaidrs, ka arī atsevišķi deputāti var iesniegt grozījumus, bet, nu, kā jau teicu, es ļoti ceru, ka mēs varēsim gal galā vienoties pēc iespējas ātrāk. Un, kā jau teicu, ir izteikti daži dažādi priekšlikumi, bija arī oficiāli atzinumi, oficiāls idejas. Un tagad mums jāmēģina panākt to, ko vēlamies kad, ka būs priekšlikumi, kuri ir jāpārstrādā. Es ļoti ceru, ka līdz septembrim, ka nebūs nemaz tik daudz jaunu priekšlikumu, taču, ja kādam ir ļoti liela vēlme iesniegt kādu grozījumu, nu, ko lai dara, sniedziet. Bet lūdzu iesniedziet visu noteiktajā laikā, un skaidrs, ka man ir jāsaņem šī informācija laikā, tā lai es varētu piedāvāt kompromisa risinājumu vai kādu citu risinājumu. Vai arī grozīt pamattekstu. Priekšsādētāji. Tas bija no manas puses par manu atzinumu. Un, un arī tautas partijas viedoklis ir atspoguļots. Paldies! Paldies, Lāslo Godmaņa kungs. Es atvainojos, ka izsakos šodien tik bieži, bet kā mūsu grupas ēnu referents par budžetu, es gribētu iebilst, jo kāds ir padomas priekšlikums? Padomas priekšlikums ir samazināt asignējumus fondiem. Kas attiecās uz maksājumiem, ko, eh, ko, padomu ierosina tos samazināt par 1,075 miljoniem eiro. Un, piemēram, reģionālam fondam un sociālam fondam tiek ierosināts samazināt par 120 miljoniem. Tas ir eh, sociālām un reģionālajām 328 miljoni. Jā, pēc viena miljārda samazināšanas joprojām līdzekļi būs vairāk nekā tas bija 2010. gadā, bet problēma ir tāda, ka ja mēs paskatāmies uz 2010. un 2009. gadu, kur apguves eh, īpatsvars bija ļoti zems, tas bija divreiz mazāks nekā iepriekšējā finanšu perspektīvā krīzes dēļ. Un problēma ir tāda, ka tā valsts cenšas piesaistīt vairāk un vairāk līdzekļus, lai ielektu tajā vilcienā, ko tās palaida garām krīzes laikā. Un padome eh, redz, ka ir rezerves, un jautājums ir tāds, vai mēs tam piekrītam vai nē. Jo Mūsu galvenā problēma ir tāda, ka valsts centīsies uzlabot apguves īpatsvaru. Jo te iet runa par diviem ar pusgadiem, bet tagad ir laiks akumulēt maksājumus. Jo atšķirība starp akumulētiem maksājumiem un akumulētiem asignējumiem, ja mēs paņēmām visus fondus kopā, ir 100 miljārdi. Uh, Tas nozīmē lielu atšķirību šajos piecos gados. Padomi cenšas samazināt līdzekļu. Un tātad mums ir viens jautājums, vai mēs varam tam piekrist vai nē, ja mums citas izvēles nav. Varētu jau teikt, ka tas ir par daudz, un viņi nesniedz nekādu informāciju par to, ko viņi dara. Vienīgā informācija ir atbilstoši ticamai informācijai mēs ierosinām samazināt 1,075 miljārdus eiro B sadaļā. Tātad jautājums, vai mēs piekrītam tam, vai mēs piekrītam mazākam samazinājumam, vai mēs nepiekrītam vispār. Paldies, Godmaņa kungs, tikai viens paskaidrojums. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas komisijas priekšlikums balstās uz dalību valstu prognozēm. Un komisija uh, regulāri samazina to, ko uh, pieprasa uh, dalību valstis. Tā kā komisijas ierosinājums vienmēr tāpat ir mazāks nekā prognoze. Un ja padome veic vēl tālāku samazinājumu, tad, protams, salīdzinājumā ar valstu prognozēm tas ir daudz mazāk. Un tas, ko ierosina Lāslo, ir atgriezties pie komisijas priekšlikuma, un tas es pieņemu, ka tas ir pamatoti. Toiderkungs, lūdzu. Jā, eh, godmaņa kungs runāja par svarīgu politisku jautājumu. Tas ir, kāda ir mūsu pozīcija e, šīs vispārīgās e, ekonomiskās krīzes apstākļos, kad valstīm ir problēmas um, papildināt savus budžetus, gūt ienākumus budžetā. Ja dalībvalstis uzskata, ka ir jāveic ietaupījumi ne tikai valstu budžetos un reģionālajos budžetos, jo tur ir milzīgi caurumi, bet ja viņi uzskata, ka ir nepieciešams veikt arī konsultācijas iemaksas, tad jā, es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs arguments. Mēs nedrīkstam to pilnībā izslēgt. Un tas, ko Godmaņa kungs nu pat teica, ir saistīts ar apguves eh, šo likmi, apguves apjomiem jo jautājums ir par to, kā uh, budžets tiks izlietots reģionālajā politikā. Un, protams, tas būs atšķirīgi dažādās, dažādos reģionos, dažādās teritorijās, atbilstoši mm, tam, kā to, kādās mērķa teritorijās attiecīgā valsts ir sadalīta. Ja mēs uh, atsakamies no līdzekļiem uh, fondos, uh, pasakot, ka nauda, naudu nevarēs tāpat iztērēt, tad mēs īsti nezināsim arī, kāpēc līdzekļi netika apgūti. Politiski ļoti svarīgi pateikt, ka mēs uzstāsim, lai līdzekļi tiktu atlikti, līdz mēs zināsim, kāpēc nauda nav tikusi iztērēta, jo mēs joprojām vēl gaidam informāciju, un mēs šķiet, ka koordinātori par to jau runāja. Tas ir, mums ir nepieciešams ziņojums par šo absorpcijas likmi. Mēs gribētu zināt, kāpēc nauda nav tikusi izlietot, jo man šķiet būtu pārāk vienkārši, ja vienkārši naudu varētu izsvītrot. Nē, es domāju, ka mums ir jāraugās uz cēloņiem, uh, mums ir jāpanāk, lai komisija mums pastāstītu. Un mums ir jāredz īstie iemesli, kādēļ nauda netiek izlietota. Paldies! Sebastināro. Paldies! Vispirms es gribētu apsveikt uh, Surinā kungu par šo ziņojumu, un es runāšu par trešo sadaļu pilotprojektiem un skatīšu to Donavas reģionu nākotnes e, stratēģijas kontekstā. Mēs atbalstam šo pilotu projektu šim reģionam ar mērķi uzlabot teritorijas konkurētspēju un reģionālās identitātes nostiprināšanu. Un kā komisija ierosina, mēs eventuāli varētu atbalstīt mūsu projektu apvienošanu, tātad satarbības veicināšanā Donavas projektā ar projektu, par kuru runāja Surjāna kungs. E, ņemot vērā to, ka šie projekti ir ļoti savietojami. Es domāju, tādējādi mēs izvairītos no uh, konfliktējošām pozīcijām un konkurences mūsu pašu komitejā. Treškārt, mēs esam pret padomes ideju un domu saglabāt asignējumus, uh, bet samazināt maksājumu līmeni. Un mēs piekrītam komisijai, ka šīs eh, esošās summas būtu jāatjauno. Tā kā referentu domu atbalstam un arī atbalstam priekšsēdētājs domu, jo mums šķiet tas ir vienīgais, ko patreiz varētu atbalstīt, jo 2017. gadā dažas valsts uzrādīs augšupēju, un tas nozīmē, ka uh, apguve uzlabosies liela mēroga projektos, infrastruktūras projektos. Un, ja tiks samazināt maksājumi, tad tas eh, mazinās varbūtību pilnā mērā realizēt šos projektus 2016. gadam. Paldies, Obermaier kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, jāsaka, ka Te neiet runa par fondu multiplicēšanu, un mums ir tas, kas mums ir. Naudas nav vairāk nekā tās var būt. Un, ja mēs runājam par samazinājumiem un šo absorpcijas spēju un eventuāliem ietaupījumiem, un ja mēs nesaņemam paskaidrojums, tad man šķiet tas ir vienkārši nepieņemami. Jā, mēs atrodamies recesijā. Arī reģioni atrodas recesijā, tādēļ ir ļoti svarīgi izvairīties no kāpšanās atpakaļ. Jāsaka, ka ir ļoti daudz pilotu projektu, jo tīpaši Donavas reģionā Varbūt, ka mēs varētu paraudzīties uz to, vai visi patreizējie budžeta posteņi būtu jāsaglabā vai nē. jo ļoti daudz naudas iet cauri reģionālajai politikai tik un tā, un ja mēs redzam, ka valsts regulāri, kā piemēram Turcija, ja tā ir problēmas ar Eiropu un ja mēs redzam, ka revīzijas palāta norāda uz to, ka nauda vienkārši kaut kur pazūd un nav iespējams kontrolēt, kur tā paliek, tad es domāju, mums ir jābūt piesardzīgiem ar šādu naudas izlietošanu. Jo, kā es teicu, diez vai pieejamo līdzekļu apjomu būtiski palielināsies. Diez vai? Donavas reģionā, piemēram, būtu ļoti slikti, ja netiktu saņemta nauda šeit, bet mēs turpinātu par palīdzību sniegšanu kaut kur citur. Johims Cēlers lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad rakstiskais un motiskais ziņojums, ko mēs uzklausījām šorīt, uh, liek man justies nērti, jo patiesībā arī es esmu pat dusmīgs, jo mēs taustāmies tumsā. Kamēr padome mums nestāsta, ko tā dara, mēs nevaram nāk klajā ne ar kādām deklarācijām, un mēs vispār nezinām, kādā virzienā ejam. Vēl viena lieta, kas šeit izskanēja, bija par to, ka naudas eh, plūsma tiek eh, aizturēta un mēs nevaram to ietekmēt. Mēs tāpat varam ietekmēt to, kas ar naudu tiek darīts. Daži kolēģi no dalībvalsts parlamentiem par to jau runāja vakar. Viņi runāja par problēmām ar līdzfinansēšanu budžeta situācijas dēļ, bet citi teica godīgi un atklāti, ka viņiem ir problēmas ar uh, ekspertu zināšanām, viņi nezina, kā šo naudu izlietot, kā šo naudu piesaistīt, un līdz ar to līdzekļi paliek neapgūti. Es domāju, ka nevajadzētu aizmirst par to. Varbūt mēs varētu palīdzēt tām valstīm, kam nav šo ekspertu, kam nav prasmi līdzekļu apgūšanā. Tālāk šīs diskusijas fokusējas uz diviem jautājumiem. Tātad no vienas puses mēs e, cenšamies mācīties no iepriekšējās pozitīvās pieredzes kohēzijas politikas ietvarā un to turpināt, bet tajā pat laikā mēs pat nemaz nezinām, vai tam ir pamats, jo mēs nezinām, vai būs nauda vai nebūs nākotnē, jo tajās dalība valstīs. kuras uh, nauda aiziet, viņi neko nepasaka, kas notiek ar to, ko viņi ar to dara. Situācija ir neskaidra, nepārredzama. Ir dalībvalstis, kas ir noslēgušas finanšu stabilitātes līgumu, un Eiropas eh, komisija tiek aicināta atvēlēt 60 miljārdus eiro. 750 eh, miljārdu eiro programmas ietvaros, bet neviens nav teicis, no kurienes tad eh, šie miljārdi nāks. Tādēļ gribētu vaicāt komisijai mums atbildēt, no kurienes šī nauda nāks. ir baumas par to, ka neizlietotā nauda struktūra fondos tiks izmantota, lai sektu riskus. Šeit uh, stabilizācijas nolīgums pēc būtības piedāvā savus konkrētus aicinājumus un, un konkrētas atbildības. Nu tad, vai tā tas būs, vai notiks līdzekļu pārdala, vai netiks, nenotiks, nu, lūdzu sniedziet mums informāciju par to, vai tas ir tā tikai teorētiski domāts, jo, kā jau teicu, ir baumas. Taču, ja mēs nezināsim, kas un kā, vai materiāli un finansiāli tas viss tiks īstenots no vienas puses, un tad vēl no to persona puses kas plāno īstenot šos aspektus, vai tas vispār ir iespējams, vai tas vispār reāli. Savādāk, ja mēs nezināsim, vai tas viss ir reāli, nu tad, manuprāt, šī diskusija būs absolūti neauglīga. Um, jā, mēs it kā dodamies pārtraukumā tagad, bet īstenībā politika jau strādā bez pārtraukumiem, respektīvi jāpieprasa no komisijas jau tagad informāciju, tā lai pēc iespējas ātrāk viņas sniedz šo informāciju. Savādāk mēs diskutēsim, bet rezultāti nebūs. Paldies! Thank you. There's no other speaker. Uh... Paldies, citu runātāju nav, tāpēc es uh, lūkšu Laslo tagad reaģēt un izteikties. Paldies, dārgie kolēģi, paldies par komentāriem un ieteikumiem. Manuprāt, bija šī diskusija ļoti interesanta un es varētu sniegt dažas atbildes. Pirmkārt, savam draugam Godmanim. Es tik tiešām nesaprotu, vai, var, vai tulkojums bija nepareizs. Jūs sacījāt, ka jūs eh, runājat pretī, bet pēc tam jūs teicāt tieši to pašu, ko es sasīju, tāpēc nekādu pretrunu tur neredzēju, pretrunas nebija. Un tas bija tās vissvarīgākais jautājums, ko jūs ļoti skaidri izcēlāt. Vai šī komiteja, reģionālās attīstības komiteja, ir izlēmusi mēģināt aizstāvēt tos skaitļus, kurus prezentēja Eiropas komisija, galīgo sarunu laikā ar padomu vai nē. Ja es pareizi sapratu kolēģus, kur izteicās tagad, viņi vairāk vai mazāk vienoti uzskatīja, ka mums ir jāmēģina aizstāvēt to. Un tā ir arī jūsu referente, tas nozīmē mana pozīcija. Es runāju par iespēju, par to, ka gal galā mēs varam iespējams kaut ko zaudēt, debatēs viss ir iespējams. Un uh, ir iemesli, atkal jūs uzskaitījāt vairāk šos iemeslus, kāpēc mēs varētu um, zaudēt kādu zināmu summas daļu. Taču mums ir jābūt piemērotai taktikai, un šī taktiskā iemesla pēc septembrī es ceru, ka lielais vairākums šajā komitejā balsos par šādu pieeju, kā jūs norādījāt priekšsēdētāji, ka ir pamatots, pamatot aizstāvēt komisijas piedāvāto plānu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir skaidrs, ka um, ieviešana pieaug. Tāpēc, ka ir skaidrs, ka pēdējo gadu laikā, pateicoties uh, saistību apropriācijām, ļoti daudz programmas ir uzsāktas maksājumi nāks vēlāk. Un šis periods ir pieaugošs maksājuma periods. Tāpēc Eh, arī tas ir taktisks solis no nākotnes, eh, no mm, eh, padomas un nekas vairāk. Un visbeidzot, mums būtu jāpaliek vienotiem, tā, ka kohēzijas politika, reģionālās attīstības politika nav daļa no problēmas, bet gan daļa no risinājuma. Tas ir noderīgs rīks, ar kur palīdzību mēs varam uzlabot ekonomisko situāciju valstīs. Tāpēc nevis samazināt, bet palielināt būtu ļoti labs solis. Dabiski, ņemot vērā dažādas grūtības un ierobežojumus, reāls pieaugums praktiski nav iespējams. Tālāk, kas attiecas uz pilotu projektiem, komisija pati ir piedāvājusi, ko jūs sacījāt, ka vismaz trīs priekšlikumi, viens no Daiča, viens no manis, viens no jums, ir saprātīgi apvienojami, nevis tieši un precīzi, bet mēs to varam skatīt, kādā veidā atrast vislabāko risinājumu. And, uh... Un es ceru, ka mēs varēsim nodrošināt labu pilotu projektu uzsākšanu. Es ceru, ka visiem ir skaidrs, ka Šobrīd šī mikroreģionālā politika nenozīmē vairāk naudas. Tā ir pastiprināta sadarbība starp attiecīgiem reģioniem, bet pilotu projekts patēr nedaudz naudas, ir vairāk naudas nekā izmantojot programmas reģionālās attīstības fondā, kohēzijas fondā un tā tālāk. Un es gribētu jūs informēt, ka stabilitātes paktu, vai kā mēs nosauksim šo jauno rīku, ar 60 miljārdiem, tā nav nauda. Tā nav Eiropas nauda, es gribētu teikt, kas tiek iekasēta no dažādiem avotiem un salikta makā. Tā ir programma kas uzskata, ka tā nekad netiks izmantota, bet nav pietiekami patīk, ka tā netiks nekad izmantota. Mums būtu jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā to izmantot. Un, ja ir tāda vajadzība, ja dalība valsti tiks atbalstīta ar šo jauno mehānismu, tad komisija tirgu pirks naudu ar zemu procentu likmi, jo uzticība komisija Eiropas Savienībā nekā eh, komisija ir lielāka nekā attiecīgai dalību valstī. Tāpēc Eiropas komisija tirgu varēs iegūt uh, labāku aizdevumu procentu likmi nekā attiecīgā dalībvalsts. Šī nauda tiks nodota dalībvalstī un nevis mūsu nauda no kohēzijas politikas. Sistēma ir pārāk ļoti, ļoti sarežģīta. Es neesmu pārliecināts, ka es esmu sapratis visas detaļas, bet ir skaidrs tas, ka neviens pats eiro no kohēzijas no vai reģionālās attīstības fonda netiks izmantots šī jaunā rīka darbināšanai. That, uh, you... Un arī priecājos, ka vairāk no jums uh, pieminējāt jautājumu, par kuru ir ļoti daudz pārpratumu. Mēs visi bijām šokēti, ka se, uzzinot, ka seši miljardi ir gandrīz vai puse no budžeta. Uh, 60 eh, miljoni, kas ir viena, eh, turpat vai pusi no Eiropas Savienības budžeta, bet tā tas tomēr nav. Paldies, kolēģi, par piezīmēm, un es ceru, ka apzinoties jūsu ieteikums un grozījumus, mūsu komiteja varēs piedāvāt labu atz atzinumu kobū, un galu galā mēs varēsim sasniegt savus mērķus vai vismaz nonākt ļoti tuvu e, no sprostajiem mērķiem. Paldies, Laslo Kalembaks, kundz gribēja teikt dažus vārdus. Oh- Paldies! Arī par iespēju izteikties pēc referenta. Un pēc būtības es vienkārši gribētu uzsvērt to, ko viņš jau ir daļai teicis. Mans lūgums ir tāds, lai mēs kā reģionālās attīstības komiteja kopā pirms uh, vasaras pārtraukuma uh, pateiktu dalību valstīm, ko mēs domājam par nākotnes finansējumu. Protams, visi pārējie punkti tiks apspriesti arī septembrī eh, detalizēti, bet jau tagad mēs varam pateikt, par kuriem aspektiem mēs varam vienoties. Un tad pēc tam izmantosim divus mēnešus, lai skaidri un gaiši pateiktu, ka nebūs attīstības, la, ja ne, netiks atvēlēti atbilstošie finanšu līdzekļi. Vienkārši ir jāpasaka, ka reģioni ir attīstības stūrakmenis. Un ja mēs vēlamies, lai 2020. gada stratēģija tik tiešām tiktu īstenot, mēs nedrīkstam tagad atteikties un pēkšņi pateikt, ka nē, mums vajag daudz mazāk naudas, lai panāktu tos pašus mērķus. Mēs saprotam, ka dalību valstis gribētu mazāk atvēlēt naudas, bet uh, it īpaši parlaments un it īpaši reģiona komiteja, uh, reģionālas attīstības komiteja varētu skaidri pateikt, kur mūsuprāt ir jāiet, lai galu galā panāktu mūsu kopīgo mērķi, respektīvi reģiona attīstību un jauns darba vietas. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad mums ir jādomā par grozījumu iesniegšanu, jo, nu kā Laslo pieminēja, kā parasti mums ir ļoti ierobežots Laika grafiks attiecībā uz budžetu procedūru, tātad parasti laika nav daudz, līdz ar to arī līdz 26. jūlijam varat iesniegt grozījumus. Vēlos atgādināt, ka mēs 6. septembrī balsosim, ja vien es pareizi sapratu un lūdzu Laslā palabojas kaut ko nesapratu, tad mēs balsosim gan par grozījumiem tavam ziņojumam, bet arī lemsim par pilotu projektiem. Tāpēc ir ļoti labi, ja koordinatori jau tagad sāktu izskatīt pilotu projektus, tā lai mēs varētu septembrī jau pieņemt lēmumu par pilotu projektiem. Un tad vēl ir jāsaprot, ka šeit mēs runājam par papildu nostu, kas tiek uzlikta Eiropas komis komisijai. Jo tad, kad pieņemts lēmums par pilotu projektu īstenošanu, tad mēs definējam finansējumu tikai pašam projektam, bet mēs uh, neparedzam finansējumu kapacitātei, kas ir vajadzīga uh, komisijai, lai īstenot šo projektu, un tāpēc es vēlos pievērst jūsu uzmanību šim faktam, ka tajā brīdī, kad mēs lemsim par jauno projektu, tad varbūt mēs varētu atbalstīt arī kapacitāte komisijā, lai projekta īstenošana būtu iespējama. Mums bija tāds gadījums ar Baltijas jūras stratēģiju, kur parlaments paredzēja papildus 20 miljonus eiro, ko bija paredzēts uh, piešķirt DigiRegio, lai nodrošinātu kapacitātu, bet tai vietā tas šobrīd ir novirzīts uz budžeta ārlietu sadaļu un gal galā mm, tika novirzīts mūsu kaimiņiem, ja vien mana informācija ir pareiza. Nu, tad, manuprāt, mums ir jāpadomā arī par finansējumu struktūru, ko mēs plānojam. Nu, tas bija pēdējais būtisks jautājums. 26. jūlijas 12.00 ir iesniegšanas brīdis, lūdzu, ievērojiet to, nākamā sanāksme notiks 6. septembrī, pirmdien. Vai tā ir? 7. vakarā? Tātad 7. vakarā Strasbūrā. No 7. līdz 8.30 Strasbūrā tiekamies. Dalīkums, lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsētātāji. Gribētu zināt vai visbeidzot septembrī varētu gūt pēc izvērtējumu urbana programmai, jo es pareizi sapratu, tad visi ir piekrituši, un vai mēs varētu šo uzklausīšanu uh, noturēt. Paldies, priekšsēdētāji. Nesmu gatavs sniegt konkrētu atbildi, bet pēc vasaras mēs varēsim e, veltīt vairāk laika pilsētvidas dimensijai. Mēs apspriedīsim ar komisiju, kad tā būs gatava. Kopīgi ar mums nāk vai ar izvērtējumu. Tas pats attiec uz budžetu, jo kaut kas, e, kāds arī bija sacījis, ka mums nav pietiekami daudz informācijas, un mums ar komisiju jārunā, lai zinātu, cik tālu mēs esam ar. Uh, politikas eh, ieviešanu. Tādējādi es gribētu pateikties visiem, mēs esam nonākuši līdz sanāksmes beigām, ja jūs vairs neviens nevēlaties izteikties, tad es vēlos sacīt, ka tuvāko desmit dienu laikā ir jāstrādā pie grozījumiem un vēlos arī novēlēt jums patīkamu atvaļinājumu un tiksimies septembrī un es arī gribu pateikties tūkiem kuri strādāja šodien ar mums.